So good morning. Labrīt, dāmas un kungi. Lūdzu, sāksim mūsu cilvēktiesību apakškomitejas sanāksmi šodien šajā lielajā zālē. Es ceru, ka es varēšu jūs visus saskatīt un cerams, ka arī visus pamanīšu. Darba kārtība mums visiem ir priekšā, vai varam to pieņemt? Neredzu, ka būtu kādi iebildumi, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Tagad priekšsēdētājs paziņojumi. Esam saņēmuši labas ziņas no Amerikas Savienotajām valstīm, jo īpaši no Merilendas štata. Viņi vairs nepiemēros nāves sodu cietumniekiem, un uh, valdība ir oficiāli parakstījusi um, nāves soda atcelšanu sākot ar 2. māju. Mēs uh, šodien esam ieplānojuši arī viedokļu apmaiņu par nāves sodu, kurā mēs varēsim noteikti detalizētāk par šo jautājumu apspriesties. Es vēlētos jūs arī informēt, ka mums bija darba pusdienas ar Āfrikas Savienības vēstnieku Brandeo kungu. Mēs gatavojām mūsu vizīti uh, uz turieni. Šī viedokļa apmaiņa bija ļoti izdevusies, tāpat kā mūsu delegācijas tikšanās. Mēs vēlamies arī mm, izteikt lūgumus attiecībā uz tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs vēlamies tikties. Viņi šos lūgumus apstiprināja un cerams, ka mums arī izdosies norganizēt šīs tikšanās. Tāpat arī mums ir paredzēta tikšanās ar Etiopijas pārstāvjiem maijā. Mēs runāsim arī par cilvēktiesībām Etiopijā. Vakar man bija īsa tikšanās ar Ķīnas cilvēktiesība aizstāvi Dženg Čon Čen. Viņš ir uh, izbēdzis no mājas aresta un pašlaik studē Amerikas Savienotajās valstīs. Noteikti esat dzirdējuši viņa stāstu. Of, uh, the... Viņš ir akls un uh, viņam izdevās uh, izbraukt no Ķīnas pavisam uh, pārsteidzošā veidā. Uh, Esam saņēmuši arī video ziņu no viņa, tas bija pagājušā gada decembrī. Tad, kad mēs ar viņu apspriedāmies, viņš teica, ka viņš vēlas palīdzēt, lai Eiropas Savienība un ASV ciešāk sadarbotos pie cilvēktiesību uzlabošanas Ķīnā. Tāpat arī ir jāpalielina spiediens uz valdību. Mēs apspriedām arī Eiropas Savienības tirsniecības politiku un izteikto kritiku par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, par korupciju, par attieksmi pret cilvēktiesību aizstāvjiem un juristiem. Viņš eh, tāpat arī stāstīja par visnotaļ sliktajiem apstākļiem, kas skar viņa ģimenes locekļus. Viņa brāļa dēls ir apcietināts un viņš cieši arī no apendicīta. Un uh, viņš arī uh, pēdējo reizi izteicās 9. maijā. Īstenībā Ķīnas valdība ir aizliegusi ASV diplomātiem tikties ar viņa ģimeni. Tāpat arī man bija tikšanās ar um, apvienoto Arābu Emirātu pārstāvi, eh, tikos ar pārstāvi no ārlietu ministrijas. Eh, šo pārstāvi pārstāvēja konsultants, un um, mums bija visnotaļ eh, laba viedokļa apmaiņa par uh, Eh, par informācijas sniegšanu. Šī konsultanti uzskatīja, ka mūsu izdotā rezolūcija pārāk eh, negatīvi apskata viņu valsti. Viņi uzskata, ka viņi ir panākuši progresu, uzlabojot minoritāšu tiesības un sieviešu tiesības. Mēs spriedām arī par eh, steidzamības rezolūcijas saturu. Uh, Te bija runa par 94 eh, aktīvistu grupas ārestu. Te bija runa arī par, par pasaulē ļoti labi pazīstamiem cilvēktiesību aizstāvjiem, mm, juristiem un aktīvistiem. Es viņai ieteicu, ka, protams, mēs varētu vairāk eh, un detalizētāk apspriest eh, cil izmaiņas cilvēktiesību situācijā apvienotajos Arābu Emirātos. Un es ceru, ka mums cerams izdosies atrast veidu, kā mēs varētu sniegt aktuālāko informāciju par dažādām valstīm. Mēs, protams, sekosim arī līdzi šo 94 aktīvistu tiesas procesam, un pēc šī procesa mēs varēsim arī jūs informēt. Tāpat arī es vēlētos jūs informēt par to, ka katru gadu Briselē notiek uh, cilvēktiesību dokumentālo filmu festivāls. Tas notiks uh, līdz 29. mājam, un uh, dažas no šīm filmām tiks izrādītas arī šeit parlamentā 27., 28. un 29. datumā. Ir aptverts ļoti plašs jautājumu loks, un uh, ir ļoti labi iespēja iepazīties ar situāciju cilvēktiesību jomā. Tie būtu visi mani priekšādātājs paziņojumi. Tāpat mums ir paredzēta protokola apstiprināšana sanāksmēm jūs esat saņēmuši marta un aprīļa sanāksmi protokolus. Neredzu, ka kāds vēlētos kaut ko mainīt šajos protokolos. Paldies! Tagad varam pievērsties pirmajam būtiskajam jautājumam darba kārtībā viedokļu apmaiņa par Frontex jaunu pienākumu cilvēktiesību aizsardzības jomā saskaļā ar grozīto regulu. Gribētu aicināt runātājus nākt šeit prezidijā Mēs vēl gaidām Štefanu Kesleru. Viņam būtu jāierodas pavisam drīz, iespējams, viņš ieradīsies ar novēlošanos. Viņš ir no Vācijas, tas nu dien ir nepiedodami, ka viņš uh, ir nokavējies. I know him very well. Es viņu ļoti labi pazīstu, tāpēc es varu tā runāt. Hello. Hello. So, now, uh, you... Nu, labi. Jūs noteikti atcerēsieties, ka cilvēktiesību komitejā strādājām pie atzinuma par eh, jauno tagad grozīto regulu par Frontex. Frontex ir eh, saīsinājums un nozīmē Eiropas aģentūra operacionālajai sadarbībai uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Šodien mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa par Frontex pienākumiem cilvēktiesība aizsardzībā. Atzinumā, ko mēs sagatavojām un nodevām uz kolēģiem no Pilsoņu brīvību komitejas, mēs uzsvērām, ka ir ārkārtīgi svarīgi paplašināt Frontex mandātu, lai nodrošinātu un garantētu cilvēktiesību ievērošanu visās aktivitātēs, kas ir iekļautas jaunajā Frontex regulā. Šķiet, ka tikai šajā sasaukumā tika panākta vienošanās par to, ka Frontex regulāri sniegs pārskatus parlamentam. Tādējādi parlamentam būs vēl viena iespēja apspriesties par Frontex darbu un nodrošināt eh, šī darba caurskatāmību. Dažas no mūsu rekomendācijām ir īstenotas, piemēram, ieviest cilvēktiesību pārstāvi un arī konsultāciju fórumu, kurā ir iekļautas dažādas starptautiskas organizācijas, kas strādā pie cilvēktiesību jautājumiem, kā arī pilsoniskā sabiedrība. Ir panākti visnotaļ labi uzlabojumi, un eh, tieši tāpēc mēs arī uzklausīsim pamatiesību pārstāvi, jūs tātad, un arī Štefenu Kesleru, kurš darbojas šajā konsultatīvajā fórumā. Mēs vēlētos dzirdēt par uh, jūsu pašreizējo darbu. Protams, Frontex aģentūrai ir ļoti daudz dažādu pienākumu, bet šodien mēs liksim uzsveru uz Frontex aktivitāšu ārējo dimensiju, proti sadarbību ar trešajām valstīm. Atceros, ka mums bija viedokļu apmaiņa pagājušajā nedēļā, nevis atvainojos pagājušajā gadā, ar Frontex aģentūras vicedirektoru un īstenībā biju pat mazliet sadusmota, kad eh, dzirdēju viņu sakām, ka ir ļoti grūti uh, atrast cilvēku cilvēktiesību pārstāvju amatam. Un mēs nesapratām, kāpēc, jo Frontex budžets bija ievērojami palielināts, un uzskatu, ka mm, var atrast ļoti daudz kompetentu uh, speciālistu cilvēktiesību jomā. Tieši tāpēc esmu ļoti priecīga, ka pagājušā gada decembrī šis amats ir aizpildīts, un Inmakulādā Fernandes ir kļuvusi par pamatiesību pārstāvi Frontex aģentūrā. Jūs esat no Spānijas, un mēs uzklausīsim, kas jums ir sakāms, kādi ir šie jaunie pienākumi aģentūrā cilvēktiesībā aizsardzībā, un kā jūs tos veicat. Tāpat arī pie mums ir ieradusies Dafne Dumerī, viņa ir no Eiropas padomes un strādā uh, migrācijas bēgļu un pārvietoto personu komitejā. Šķiet, ka no jums varēsim uzklausīt arī uh, par tikko pieņemto rezolūciju par Frontex. Mēs vienmēr pievēršam uzmanību šādiem jautājumiem. Mēs uh, īpaši pievēršam uzmanību tādiem atsevišķiem jautājumiem, piemēram, ziņojumam par cilvēkiem, kas iet bojā vidusjūrā, cenšoties to šķērsot, lai nokļūtu Eiropā. Lielas paldies par jūsu darbu! Lielas paldies, ka Eiropas padomi seko līdzi šiem jautājumiem, mēģinot saprast, kāda ir situācija uz mūsu ārējām robežām. Tāpat arī pie mums ir ieradies eh, Pauls Došams, Viņš ir uh, cilvēktiesību augstā pārstāvjā bīroja, Eiropas reģionālā bīroja uh, vadītā vietnieks. Viņš uh, strādā pie migrantu jautājumiem, un viņš mums pastāstīs par sava pētījuma rezultātiem. Šis pētījums ir um, sar, sagatavots ANO vajadzībā, un te ir runa par uh, Eiropas Savienības ārēju robežu pārvaldību un šīs pārvaldības ietekmi uz cilvēku tiesībām un mig migrantu tiesībām. Es tikos ar uh, eh, François Crepo pagājušajā gadā un noteikti būs ļoti interesanti uzklausīt to, kas viņam ir sakāms. Tāpat pie mums ir ieradies Stefans Kesslers. Viņš uh, strādā bēgļu dienestā, un tāpat arī viņš darbojas Frontex konsultatīvajā fórumā, kuram ir jāsniedz padomi Frontex. Tā arī bija viena no rekomendācijām, jo mēs vēlējāmies saprast, kāda būs ietekme šim jaunajam fokusam, kas tiek pievērsts cilvēktiesībām, un vai tas būs noderīgi. Konsultatīvajam fórumam ir arī uzdevums sniegt eh, konsultācijas, bet arī tam ir jāpārauga aģentūras aktivitātes. Uzskatu, ka šis uzdevums ir ļoti svarīgs. Mēs šeit parlamentā un arī sabiedrība nevienmēr uzzina par Frontex eh, atšķirīgajām aktivitātēm. Es tāpat arī pieļauju, ka vēl ar vienu pastāv nepieciešamība rūpīgi iepazīties ar informāciju, ko mēs saņēmām no uh, Uh, pētnieciskās žurnālistikas un dažādām NVO, kas darbojas uh, pie šādiem jautājumiem. Sabiedrībai ir jāzina par Frontex darbu un arī par robežnieku darbu. Nevienmēr šo informāciju ir viegli iegūt, bet iespējams mēs, mēs tagad uh, šo informāciju iegūsim. Bieži vien var pieredzēt arī, ka uh, organizējot kopējas misijas, ir grūti saprast, kuram ir eh, kādi pienākumi. Sāksim ar Arnes Fernandes kundzi. Viņa ir pamatiesību pārstāve eh, Frontex aģentūrā. Dāmas un kungi, eh, labrīt! Man ir liels gods tikties ar cilvēktiesību apakškomitejas deputātiem un arī citiem viesiem Eiropas parlamentā. Uh, Es šodien piedalos šajā viedokļa apmaiņā par cilvēktiesību aizsardzību saskaņā ar Frontex grozīto rekulu. Konsultatīvais fórums, ko pārstāv šodien šeit Štefans Keslers un arī es, ir iespējams pašas redzamākās sejas šajā grozītajā regulā un izmaiņās, kas ar to ir saistītas. Taču ir jāsaka arī, ka pirms mūsu stāšanās amatā Daudz kas jau tika paveikts. Priekšsēdētāji, jūs ļoti pareizi norādījāt, ka es stājos darbā 2012. gada beigās, līdz ar to šis amats man vēl ar vienu ir relatīvi jauns. Tāpat arī vēl neesmu līdz galam iepazinusies ar regulacionajām funkcijām. Pamatiesība pārstāvja galvenais mērķis ir nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību <coughs> aizsardzību un garantēšanu visās Frontex darbībās. Šeit nav runa tikai par kopējām rīcībām. Šī iemesla dēļ man ir vairāki uzdevumi. Tā skaitā man ir jāizdara novērojumi par kopīgajām rīcībām un pilotprojektiem, ko koordinē Frontex. Tāpat arī ir jāveicina efektīvi mehānismi, lai pāraudzītu cilvēktiesību ievērošanu, sniedzot regulārus pārskatus un kontroli nodrošināt kontroli pār Frontex aktivitātēm, tā skaitā apmeklējums uz vietas. Tāpat arī ir jāatklāj cilvēktiesību pārkāpumi, kas varētu rasties šo kopīgo operāciju un pilotu projektu laikā. Tāpat arī ir jāsniedz vispārējais ieguldījums cilvēktiesību jomā aģentūrā. Grozītā Frontex regula pievērsa uh, īpašu uzmanību cilvēktiesību ievērošanai un veicināšanai visās Frontex koordinētajās aktivitātēs, tā skaitā nodrošinot eh, Eiropas Savienības pamatiesību hartas ievērošanu. Tāpat arī ir jāņem vērā visas attiecīgās starptautiskās tiesības, 1951. gada Ženēvas konvencija par bēgļu statusu, tāpat arī visas pārējās eh, starptautiskās tiesības, kas attiecas uz Frontex darbu. Atcerēsimies arī par pamatiesību stratēģiju, kas tika pieņemta gandrīz pirms diviem gadiem. Ir izveidots arī efektīvs mehānisms, lai kontrolētu pamatiesību ievērošanu. Tas ir viens no maniem uzdevumiem, un šī darbība tiek veikta bez pārtraukumiem. Pamatiesību stratēģija pievērš īpašu uzmanību sadarbībai ar trešajām valstīm, un šajā sadarbībā galvenais princips ir cilvēktiesību ievērošana. Frontex veic savas aktivitātes saskaņā ar Eiropas Savienībās ārējo attiecību politiku un pielāgo savas aktivitātes šai politikai. Mans darba plāns 2013. gadam, tātad pirmajam darbam, pirmajam gadam manā amatā, tiks galvenokārt veltīts dažādu procedūru un sistēmu ieviešanai, kas ļaus cilvēktiesības ieviest visās Frontex operācijās. Attiecībās trešajām valstīm grozītā regula dod mandātu Frontex atvieglot arī operacionālo sadarbību starp dalībvalstīm un tām trešajām valstīm, kas ir iekļautas ārējo attiecību ietvarā. Tāpat arī pievērsīsimies cilvēktiesībām. Šī sadarbība palīdzēs uzlabot Eiropas robežu uzraudzības standartus, ievērojot arī cilvēktiesības un cilvēku cieņu. Frontex sadarbojas ar trešajām valstīm um, saskaņā ar nolīkumiem, kas tiek parakstīti ar attiecīgās valsts robeža aizsardzības iestādēm, un kopš pagājušā gada šajos nolīkumos ir iekļauts pāns par cilvēktiesību ievērošanu saskaņā ar šiem pienākumiem, kas izriet no Frontex grozītās rekulas. Šie operacionālie dokumenti netiek uzskatīti par starptautiskiem līgumiem, un galvenokārt tur ir runa par operacionālu darbību. Šos nolīgumus apstiprina uzraudzības padome, kurā ir pārstāvētas dalībvalstis un komisija. Kā jau es teicu, šeit ir likts uzsvars uz dažādu operāciju pāraudzību. Cilvēktiesības attiecībās ar trešajām valstīm ņem vērā arī riska analīzi, tā skaitā te ir runa par kopīgu operāciju plānošanu un realizēšanu, un tāpat arī sadarbība ar konsultatīvo fórumu noteikti veicinās cilvēktiesību pieeju šajā analīzē. Mēs pašlaik liekam uzsvaru uz trīs reģioniem - Āfrika, Rietum Balkāni un Austrum Eiropa. Saskaņā ar šo regulu Frontex var arī iesaistīt kontaktpersonas, kas darbosies trešajās valstīs, lai nodrošinātu minimālu cilvēktiesību ievērošanu. Tas vēl nav noticis, šī politika vēl ar vien tiek veidota, un Pašlaik nav Frontex darbinieku, kas strādātu trešajās valstīs. Tāpat arī Frontex var uzaicināt trešo valstu novērotājus, lai viņi varētu piedalīties kopīgās operācijās, jo īpaši, ja runa par nācībām. Tas notiek ļoti regulāri, jo īpaši e, robežsargi ierodas no kandidātu valstīm un no potenciālajām kandidātu valstīm. Līdzdalība mācībās ir ārkārtīgi būtiska, kā jau es to minēju. Šajās mācībās tiek pievērsta uzmanība arī cilvēktiesībām, jo īpaši cilvēku tirdzniecības jautājumiem. Frontex pavisam drīz varēs iekļaut uh, arī trešo valstu pārstāvjus citās mācībās, kas tiks organizētas, jo īpaši te būs runa par, uh, par, uh, par, sko par skolotāju, par um, pasniedzēju apmācību. Uh, Tāpat arī mēs izstrādājam uzvedības kodeksu kopīgām atgriešanas operācijām, un uh, tās mērķis ir nodrošināt atbilstību cilvēktiesībām šajās atgriešanas darbībās. Īsumā Frontex pašlaik uh, pastiprina savu kapacitāti, lai varētu pildīt uh, grūtos uzdevumus, pāraugot Eiropas Savienības ārējās robežas. Atcerēsimies, ka pašlaik migrācijas plūsmas pieaug, līdz ar to daudzām organizācijām, starptautiskām un arī reģionālām cilvēktiesību organizācijām eh, sare, ir sarežģīta situācija. Tieši tāpēc mēs labprāt eh, sadarbojamies ar šīm organizācijām. Konsultatīvā fóruma darbinieki ir vienmēr gatavi apspriest arī dažādus jautājumus, un noteikti pēc uh, mūs pēc manas uzstāšanās arī tiks izteikti dažādi jautājumi un atbildes noteikti ņemšu vērā uh, manā turpmākajā darbā. Lielas paldies par uzmanību un tagad labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Madam Fernandi. Lielas paldies par Fernandes kundzem. Dod vārdu nākamajam runātājam. <clears throat> Atvainojiet, ka aizkavējos. Un centīšos um, iekļauties uh, atliktajā, <clears throat> iek, noliktajā mm, mm, laikā. Es vienmēr cenšos būt pēc iespējas punktuālāks. Lielas paldies, ka uzaicinājāt uh, pamatiesību pārstāvi un mani uz šo uzklausīšanu. Mēs esam uh, konsultatīvā forma pārstāvji. Uh, Mēs eh, uzskatām, ka šis uzaicinājums ir eh, skaidra zīmē no cilvēktiesība apakškomitejas, ka eh, jūsu, jūs uztraucaties par cilvēktiesību ievērošanu uz Eiropas Savienības ārējām robežām un arī apzināties, kādas problēmas pašlaik pastāva. Šis konsultatīvais fórums ir radīts no jauna, tā ir tāda jauna organizācija. 2011. gadā tika pieņemta jaunā Frontex regula, un jūs iekļāvāt šajā jaunajā regulā jaunu pāntu 26a. Tas ir tiesiskais pamats mūsu aktivitātēm. Mūsu uzdevums ir sniegt rekomendācijas Frontex aģentūrai, kā īstenot cilvēktiesību stratēģiju un arī citus instrumentus. Konsultatīvais fórums tieši tāpēc ir piemērots, lai varētu nodrošināt koordinātas sadarbību ar ekspertiem pamatiesību un cilvēktiesību jomā. Es vēlētos atkārtināt arī par to, ka konsultatīvo fórumu sastāda divas citas um, Eiropas Savienības aģentūras. Eiropas patvēruma atbalsta aģentūra un Eiropas pamatiesība aģentūra. Tāpat arī te ir iekļautas vairākas starptautiskas organizācijas, mm, ANO cilvēktiesību pārstāvi birojas un arī Eiropas padome. Eiropas padome ir viens no svarīgākajiem dalībniekiem fórumā. To noteikti nedrīkst aizmirst. Tāpat šeit ir iekļautas arī deviņas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, piemēram, Amnesty International un arī migrantu organizācija, tāpat arī Sarkanais krusts. 2013. gadā, iespējams, ka tas jums būs pats interesantākais, konsultatīvais fórums pievērš uzmanību četriem galveniem jautājumiem. Pirmkārtām, tas jau tika pieminēts, mēs eh, piedalījāmies uzvedības kodeksa gatavošanā robežsargiem un citiem darbiniekiem, tā, kas piedalās Eh, kopīgās atgriešanas operācijās. Mēs gatavojām rekomendācijas eh, šim uzvedības kodeksa tekstam. Tāpat arī mēs gatavojām mehānismus un procedūras, kas ļaus nodrošināt, lai Frontex aģentūras veiktajās kopīgajās operācijās attiecībā uz migrantiem tiktu ievērota cilvēktiesība aizsardzība. Uh, Treškārt mēs veicam arī mācības robežsargiem par cilvēktiesībām. Pēc iespējas mēs iesaistāmies arī konkrētās aktivitātēs, organizējot eh, mācības cilvēktiesībās eh, robežsargiem. Un ceturtais un pēdējais konsultatīvais fórums cenšas uzsvērt pamattiesību aspektu un arī uh, informācijas aspektu tranzītu valstīs. Tajās aktivitātēs, ko veids Frontex. Iespējams, jūs tagad saprotat, pie kā īsti mēs strādājam. Jūs arī noteikti saprotat, ka konsultatīvā fóruma darbs prasās uz praksi. Uh, fóruma dalībnieki nevēlas uzlikt uz papīra tikai galvenos un vispārīgos principus. Mēs vēlamies izstrādāt vajadzīgos standartus un mehānismus, kas palīdzēs migrantiem. Mēs visi ļoti apzināmies faktu, ka nec mēs, nec arī pamatiesību pārstāve var uh, atrisināt uh, pašas galvenās Frontex problēmas. Domāju, ka Eiropas padomas kolēģi arī noteikti par to runās. Fórums nav lēmumu pieņemšanas iestāde. Fórums var tikai sniegt rekomendācijas. Paldies Dievām, ka mēs neesam lēmumu pieņemšanas iestāde. Es domāju, ka mēs nevēlētos uzņemt atbildību par lēmumu pieņemšanu, kas uh, kas attiecas uz to, kuri cilvēki drīkst iebraukt savienībā un kuri ne. Mums nav vajadzīgās kapacitātes, eh, lai varētu pateikt, ko Frontex vajadzētu darīt un ko ne. Galu galā tā ir uzraudzības padome, tas ir Frontex sekretariāts, kas lemj par to, ko aģentūra darīs un ko tā nedarīs. Mēs cenšamies iesaistīties konstruktīvā dialogā un konstruktīvās diskusijās par šiem jautājumiem. Fórums nevar izmainīt neskaidrās un nesaprotamās Eh, kompetenču un attiecību eh, problēmas starp aģentūru no vienas puses un eh, nacionālajām robežaizsardzības iestādēm no otras puses. Vēl ar vienu nav pilnīgi detalizēti skaidrs, kas dara ko un kurš par ko ir atbildīgs. Tāpat arī nav skaidrs, kurš beigās uzņemas juridisko atbildību tiesas priekšā un par ko tieši uzņem šo atbildību. Vai tā būtu aģentūra, dalībvalstis vai komisija? Es nezinu. Un īstenībā nekur tas nav skaidri pateikts. Mēs nevaram aizstāt Eiropas Savienības parlamenta eh, pāraudzības un kontrols funkcijas. Mums nav tādas leģitimācijas, un no otras puses mums ir ļoti ierobežota kapacitāte. Tāpēc eh, lūdzu, mm, neieslīgstiet pašamienātībā, nedomājiet, ka mēs varam paveikt visas kontrolas funkcijas un ka viss būs labi. Bet no otras puses es vēlos teikt, ka Mēs ļoti labprāt eh, sniegsim jums visus vajadzīgos pārskatus, kad vien jums tas būs vajadzīgs. Taču jums ir jāuztur interese un jums ir jāuzrauga visas šīs aktivitātes visu laiku. Tieši tāpēc būtu vajadzīgs, lai Eiropas parlaments turpinātu apspriest problēmas uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Personīgi var teikt, ka Nevajag tagad eh, vainot pilnīgi visus par to, ko es saku, bet eh, no savas puses es vēlētos vēl piebilst, ka būtu ļoti labi, ja cilvēktiesība apakškomiteja pievērstu uzmanību sadarbībā starp Frontex un Eiropas Savienības dalību valstīm un arī ar eh, konkrētām tranzītvalstīm. Migrantu situācija, piemēram, Marokā, un pieminot šeit tikai vienu valsti, ir eh, saskaņā ar to, ko es zinu, saskaņā ar manu Marokas kolēģu pieredzi, eh, migrantu situācija šajā valstī ir katastrofāla. Un eh, šeit neko citu, diemžēl, nevar pateikt. Šī situācija norāda uz pilnīgu bezdarbību, uz pilnīgu bezcerību. No otras puses, Spānijas un arī citu valstu robeža aizsardzības iestādes cieši sadarbojas ar Marokas varas iestādēm pie tā, ko tik skaisti sauc par migrācijas kontroli. bet tajā pašā laikā šajā sadarbībā absolūti netiek pievērsta uzmanība migrantu atpakaļ nosūtīšanai uz Maroku. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi daudz jautājumu, par ko ir jāapspriežas, pie kuriem ir jāstrādā. Konsultatīvā fóruma dalībnieki cer, ka Eiropas parlaments turpinās sniegt atbalstu mūsu darbām un turpinās interesēties par problēmu risināšanu. Paldies! Lielas paldies, Kislēr kungs, par jūsu runu par rekomendācijām. Un tagad uzklausīsim Dafnes Dimerī kundzi, kas ir um, PACE uh, locekli. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kolēģi, cienījamie deputāti. Paldies! Vispirms jau par ielūgumu. Man ir liels gods tikties ar jums un uzstāties Eiropas parlamentā. Sevišķi arī ņemot vairāk ir iespējams satikt um, Fernandeses kundzi, kā arī Keslera kungu. Mani ļoti iespaidoja jūs teikties par Maroku. Varbūt, ka mēs varētu arī diskutēt par šo jautājumu. Vispirms vēlētos um, iepazīstināt ar sevi. Esmu tātad Dafne Dimerī, esmu Beļģijas um, pārstāve, kā arī pārstāvu. Esmu pārstāve uh, Eiropas uh, padomē un uh, aktīvi darbojos uh, tātad uh, migrācijas uh, un cilvēktiesību jautājumos. 25. aprīlī 2013. gadā Eiropas Padomas parlamentārā asamblēja pieņēma ziņojumu par Frontex cilvēktiesību atbildībām, kas um, bija, um, kam sekoja rezolūcija 1932, kā arī rekomendācija 2016. Atsevišķas no rekomendācijām, kas bija rezolūcijām, tieši attiecās uz Eiropas parlamentu, tādēļ uzskatu, ka ir ļoti labi, ka man ir iespēja ar jums šodien runāt par šo ziņojumu. Lieki atgādināt, ka migrācijas plūsmas pārvaldība ir ļoti būtisks jautājums gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Dienvidu robežu valstis ar Eiropas Savienību ir valstis, kurās um, ir ļoti liela saskarsme ar šo migrācijas spiedienu. Ir milzīgs spiediens uz šīm Dienvidu Eiropas eh, valstīm. Kā jūs visi zināt, 2004. Eh, gadā radītā aģentūra uh, ir ar mērķi pārvaldīt un kontrolēt um, migrācijas plūsmu un ārējās um, Eiropas Savienības robežas, kas nav viegls uzdevums, taču tas ir ārkārtīgi būtisks uzdevums, lai um, nodrošinātu kontroli pār šo nelegālās imigrācijas plūsmu. Taču tās um, nav vienīgās um, šīs aģentūras lomas. Mēs runājam ne tikai par bēgļiem un patvēru meklētājiem, taču ir arī uh, cilvēki, kas uh, sāka strādāt um, Eiropas Savienībā sākotnēji tajā ierodoties nelegāli. Līdz eh, visnotaļ nesenam laikam Frontex darbības eh, ir bijušas diezgan maz pārunātas eh, publiskajā telpā, taču vesela virkne NVO ir izteikušas kritiku Frontexam, kā arī ombudsmens, jeb tiesības sargs ir izteicis eh, vairākas rekomendācijas un kritiku. Kritika pārsvarā attiecas uz caurskatāmības trūkumu, kā arī grāmatvedības eh, jautājumiem. Un tiek pārmests arī demokrātisku vēlēšanu trūkums. Neaizmirstiet to, ka Frontexa uzdevums ir ļoti nozīmīgs, un tas notiek sadarbībā ar policijas um, vadītājiem. Tādēļ ir jāsaprot, ka ir jātīstās gan procedūrai, gan arī cilvēku uzskatiem. Frontexam ir divējāda atbildība. No vienas puses um, ievērot cilvēktiesības, no otras puses tās aizsargāt. Turklāt Frontexam ir uzdevums um, ievērot un respektē cilvēktiesības Eiropas Savienības um, robežās. Tas sadarbojas ar valstu pārstāvjiem un kolēģiem, un ziņojumā, kas izstrādāts asamblējā, ir teikts, ka Frontex ir iespēja Eiropas Savienībai uzlabot um, cilvēktiesību stāvokli tās robežās, taču vēl ļoti tās ceļš ejams, lai vislabāk izmantotu Frontex šajā kontekstā. Beigu beigās šķiet, ka Frontex ir gatavs risināt atsevišķus uzdevumus, kas ir iekļauti tā misijā. Frontex ir rēģējis uz kritiku, kas tam tikusi veltīta Eiropas parlaments ir mainījis um, Frontex regulu, lai iekļautu prasības aizsargāt pamatiesības, to starp um, ievēlot um, pamatiesību atbildīgo personu, kas arī kopā ar mums šodien, un tā kā tiek pārstāvēta arī Eiropas padome, un ticis izstrādāts uzvedības kodeks. Tātad dodamies pareizajā ceļā, un šāda veida attīstība ir ļoti vēlama. Taču jāredz, kā tas darbosies praksē. Cilvēktiesību aizsargāšana joprojām ir izaicinājums, un šajā stadijā vēl joprojām ir vairākas bažas. Tādēļ asamblēja savā rezolūcijā 1932 piedāvā veselu virkni pasākumu, lai nodrošinātu šo, šīs aizsardzības efektivitāti, proti aicinot Frontex un Eiropas Savienību nodrošināt šī cilvēktiesību, pamatiesību pārstāvja neatkarību. Pamatiesību atbildīgās personas personai jābūt um, pieejai visiem, uh, visām jomām, Taču kā gan viens cilvēks var pāraudzīt visas eh, Frontex aktivitātes un iespējamo šo aktivitāšu ietekmi uz pamatiesībām? Veselais saprāts mums saka, ka tas nav iespējams. Tas ir tikai viens no piemēriem tam, ka vēl ir nepieciešams veikt reformas, eh, kas darbotos praksē, jo pašlaik tā nav. Tādēļ ne, tāpat arī nepieciešams, lai Frontex atzītu savu atbildību, ka um, īpaš, um, īpašnieks vai līdzīpašnieks uh, vairākiem projektiem. Citādi sanāk, ka pārāk bieži bumba tiek raidīta pretinieka lauciņā un um, atbildība tiek novēlta uz citām jomām. Būtu nepieciešams koordinēt aktivitātes, to starp arī jābūt um, uh, apmācībai un finansējumam pietiekami labi koordinētam. Un atbildībai jābūt līdzvērtīgi sadalītājai. Ir nepieciešamas um, demokrātiskas uh, vēlēšanas un demokrātiska sadarbība ar trešajām pu pusēm, trešajām valstīm. 1932 rezolūcijā ir paredzēts, ka Eiropas parlaments <clears throat> būtu konsultējams pirms šāda veida nolīguma parakstīšanas. Konsultatīvais fórums tādā gadījumā informē tieši Eiropas parlamentu par visām Frontexa aktivitātēm. Ziņojums, ko es šodien jums prezentēju, nav apsūdzība, taču tas atspoguļo realistiski Frontexa situāciju. Un to starp atspoguļo nozīmīgus, kā arī mazāk nozīmīgus trūkumus, kādi parādās, ievērojot cilvēktiesības Eiropas Savienības robežās. Šī rezolūcija, ko pieņēmusi asamblēja, sniedza ceļakarti Frontexam, Eiropas Savienībai un dalībvalstīm par to, kas būtu darāms, kad šī aģentūra strādā uz robežām saskaņā ar cilvēktiesībām un tajā pašā laikā veicina cilvēku tiesību ievērošanu Eiropas Savienības robežās un ārpus tām. Lielas paldies! Lielas paldies, Dimitri Kundze! Jūsu ziņojumā es saprotu, ka jūs rekomendējat, ka parlamentam būtu jābūt um, tiesībām tikt um, konsultētam pirms jebkāda veida nolīguma parakstīšanas. Es pieņemu, ka Libe komitejā arī Tātad tiek um, runāts par tiem pašiem jautājumiem, un mēs um, informēsim kolēģus um, gadījumā, ja viņi vēl nezina par šādām rekomendācijām. Un tagad uzklausīsim Pola Dušāna kungu, kas ir OHCHR, Eiropas um, reģionālā biroja pārstāvis. Un aicināšu tādā paldošānu kungu izteikties. Dāmas un kungi, godāmie deputāti, man ir liels gods uh, runāt uh, cilvēktiesību apakškomitejā, un es uh, pārstāvu ANO augstā komisāra cilvēktiesībās reģionālo biroju Eiropā. 2013. gadā tika gatavots tematisks ziņojums ANO cilvēktiesību padomē. Tajā uzsvars tika likts uz Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldību un tās ietekmi uz migrantu cilvēktiesībām. Šis ziņojums ir gala rezultāts veselu gadu ilgušam pētījumam, kur tika pētīta Eiropas Savienības politika, notika konsultācijas šeit Eiropas Savienības institūcijās un uh, notika arī vizītes uz Tunisiju, Itāliju un uz Turciju un Grieķiju, tātad abās pusēs Eiropas Savienības robežai. Un uh, šīs pētījums oficiāli tiks prezentēts cilvēktiesību padomē Ženēvā 23. maijā. Tas tiks darīts tāda kā tematiska ziņojuma ietveros. Pielikumos būs skatīta arī Eiropas Savienības politika, uh, Es stāstīšu arī par saviem apmeklējumiem Tunisijā, eh, Grieķijā eh, un Turcijā. Šajā ziņojumā es lieku uzsvaru uz Eiropas Savienības ārējo robežu uzraudzību, un jo īpaši pievērš uzmanību 2011. gadā notikušajai Frontex regulas pārskatīšanai, kad tika ieviests arī pamatiesību pārstāvja amats un izveidots konsultatīvais fórums. Eiropas eh, Savienības tiesa ir anulējusi 2010. gada lēmumu 2005 uh, šersvītra EU. Šajā ziņāmā ir uzskaitīti arī vairāki trūkumi, kuriem tagad pievērsīšos. Eiropas Savienībai ir pieaugusi kompetence migrācijas jomā, bet nevienmēr tas ir nācis kopā ar tiesību garantēšanu tiem, kas cieš no migrācijas politikas. Tātad uz kuriem šī politika vistiešāk attiecas, uz migrantiem. Un jo īpaši šeit ir runa par regulārajiem migrantiem. Neskatoties uz uh, iešanu uz priekšu, es patiešām nožēloju to, ka Eiropas Savienības politikas kontekstā migrācija netiek skatīta kā drošības komponents. Tas īstenībā runā pretī cilvēktiesību pieejai, ņemot vērā to, ka migranti eh, tiek konceptualizēti kā indivīdi, kuriem taču ir jābūt cilvēktiesībām. Eiropas Savienība turpina izmantot tādus izteikumus kā nelegāla migrācija un nelegāli imigranti. Cilvēktiesību kontekstā šī terminoloģija noteikti nav atbilstoša un būtu jālie, jālieto termini neregulārie migranti, neatbilstošie migranti. Atcerēsimies arī, ka migrācija būtu jāskata drošības kontekstā, būtu jāuzsver policijas un tiesību aspekti, kā arī noziedzības aspekti. Investīciju un drošības aparāti, diemžēl, mm, nesaņem vajadzīgās investīcijas, lai varētu m, mm, aizsargāt migrantu cilvēktiesības. Fokus uz mm, policiju un drošību ir skaidri redzams jaunajās uzraudzības tehnoloģijās, tādās kā Eurosur un arī pienākumos eh, Frontex aģentūrā. Es gribētu atgādināt, ka arī Stokholmas programma un EASO būtu jāiesaista, ja ir runa par migrantu uzraudzīšanu uz ārējām robežām. Pašlaik, diemžēl, tā nenotiek. Piemēram, Grieķijā, kur Frontex eh, skenē migrantus uz robežas, uh, lai noteiktu viņu tautību un atvieglotu izraidīšanu, SAO netiek iesaistīts, un Eiropas Savienība neiesaistās migrantu skenēšanā pie robežām, lai pareizi noteiktu viņu pilsonību. Eiropas Savienības likumi paredz, ka ir jāievēro visi tiesību akti un deportācijai ir jābūt uh, pēdējiem līdzeklim. Uh, Neskatoties uz to savās konsultācijās un vizītēs, es redzu, ka migrantu kontrolē galvenais aspekts ir drošība, un neregulārie migranti un to izraidīšana tiek uzskatīts par regulāru līdzekli Eiropas Savienībā. Neskatoties uz to, ka uh, aizturēšana jebko dotu. Šeit es vēlētos atsaukties uz Eiropas padomes 2012. gada ziņojumu, uh, kur bija runāts par neregulāro migrantu aizturēšanu. Šajā ziņojumā es uzsvēru, ka aizturēšana nav kavēklis neregulārai migrācijai, un uh, lai nepārkāptu starptautiskās cilvēktiesības, uh, aizturēšanai ir jābūt saprātīgai un proporcionālai, atbilstošai sasniedzamajam mērķim. Neskatoties uz to savu pētījumu gaitā, uh, es neredzēju pārāk daudz alternatīvu aizturēšanai, ko piemērotu Eiropas Savienības institūcijas un uh, dalībvalstis individuālā kārtā. Katrā no valstīm, ko es apmeklēju, es redzēju atkārtotus pierādījumus tam, ka aizturēšana notiek neatbilstošā veidā, netiek sniegtas vajadzīgās procesālās garantijas. Es redzēju, ka cilvēki tiek uh, aizturēti bez iespējas um, izbraukt, un tāpat arī tika aizturēti bērni. Atgriešana notika tad, kad ir pieņemti atpakaļ uzņemšanas līgumi, bet tas notiek bez vajadzīgajām garantijām. Savu pētījuma gaitā es redzēju arī, ka uh, parādās arvien pieaugošas tendences, ka robežu kontrola nenotiek tikai uz fiziskajām Eiropas Savienības robežām. Uh, Savā ziņā mēs to saucu par robeža sardzes eksternalizāciju. Un te ir runa par pienākumu nodošanu tālāk, lai uh, ierobežotu migrāciju Eiropas Savienībā un pārvietotu to uz tranzītu valstīm. Tātad uh, galvenais mērķis noteikti ir uh, apstādināt neregulāru migrāciju. Šeit īpaši vēlētos pieminēt līgumu, kas tika noslēgts ar Frontex un Turciju 2012. gadā, un arī citās valstīs ir vērojami līdzīgi izaicinājumi. Protams, ir jāveicina kapacitāte, lai palīdzētu ārējiem robežu aizsardzības dienestiem, un šis varētu būt ļoti labs rīks, kā garantēt uh, migrantu tiesības, taču tas, ka robežu kontrole tiek nodota tālāk uz citām valstīm, nepierāda to, ka cilvēktiesības tiktu pietiekami labi garantētas. Pašreizējā robeža aizsardzības sistēma Eiropas Savienībā galvenokārt notiek uh, tajās valstīs, kur ir Eiropas Savienības ārējās robežas. Un sanāk tā, ka šīs valstis bieži vien nav piemērotas uh, Eiropas Savienības robeža aizsardzībai. Tas jo īpaši attiecas uz jūras robežām. Uh, Eiropas Savienība, protams, saprot, cik lieli ir šie uzdevumi individuālajām dalību valstīm, un tieši tāpēc arī Frontex tika izveidots. Bet eh, es redzu, ka ir neproporcionāli ietekme uz tām valstīm, kas atrodas pie ārējām robežām un kurām ir fiziski jāsaskarās ar migrantiem, kas iekļūst Eiropas Savienībā. Savā ziņojumā es arī atklāju, ka Eh, Eiropas Savienībā ir vajadzība pēc sezonāla lēta darba spēka eh, bez īpašām prasmēm. Te ir runa par tādiem sektoriem kā lauksaimniecība, celtniecība, mājkalpotāji un eh, viesnīcu sektors. Šīs vajadzības vēl ar vienu ir ļoti augstas, bet netiek pietiekami novērtētas. Uh, ir ļoti grūti noteikt eh, reālās darba spēku vajadzības Eiropas Savienībā. Ja tās tiktu precīzāk noteiktas, tad uh, neregulāro migrantu Eiropas Savienībā būtu mazāk, tā skaitā arī samazinātos cilvēku tirzniecība. Uh, Visas šīs rekomendācijas, ko esmu iekļāvis šajā ziņojumā, tiks nodotas tālāk, jo īpaši gribētu uzsvērt tās rekomendācijas, kas tika izteiktas Eiropas parlamentam un Frontex. Es gribētu aicināt Eiropas parlamentu izmantot savas kopa likumdevēja tiesības robežaizsardzības jautājumos, nodrošināt, lai cilvēktiesības tiek garantētas visos tiesību aktos, kas skar migrantus. Es gribētu arī aicināt Eiropas parlamentu turpināt uzstāt uz pareizas terminoloģijas izmantošanu, migrācijas eh, politikā. Es aicinu Frontex pilnībā respektēt cilvēktiesības, visu migrantu cilvēktiesības, tā skaitā tos migrantu, kas atrodas sarežģītā situācijā. Ir jāpiemēro pieeja, kas balstās uz cilvēktiesībām, tādās aktivitātēs, kas saistās uz kapacitātes celšanu, mācībām un um, viesdarbinieku pieņemšanu. Es gribētu aicināt arī Frontex stiprināt eh, pamatiesību pārstāvja neatkarību un kapacitāti un pilnībā īstenot eh, pamatiesību stratēģiju un rīcības plānu. Pēdējais es aicinu Frontex nodrošināt, lai visas intervijas, kas m, mm, tiek veiktas eh, Frontex aizturēšanas centros ar migrantiem tiktu veiktas pareizajā juridiskajā ietverā nodrošināt visas cilvēktiesības. Es ceru, ka šīs rekomendācijas ļaus Eiropas Savienībā izveidot saskaņotāku pieeju migrācijai. Diemžēl nevarēju ierasties pie jums šodien personīgi, bet es ceru, ka mums radīsies iespējas apspriesties uh, nākotnē. Labprāt organizēšu ar jums tikšanos eh, Briselē 30. maijā, lai prezentētu šo ziņojumu dažādām Eiropas Savienības iestādēm. Es ceru eh, tikties arī ar jums publiskajā uzklausīšanā, kas tiks organizēta šeit m, mm, Eiropas eh, parlamentā 12.30. šajā pašā 30. maijā. Liels paldies Dušāpa kungam un arī Grepo kungam, un paldies par ļoti konkrētām rekomendācijām. Es saņēmu uh, jautājumu no savas kolēģis Kīlas Nielsens kundzes. Viņa pašlaik ir malī, un šķiet, ka arī Annai būs jādodas projām pavisam drīz uh, paneļa diskusiju dalībniekiem. Es uh, gribētu teikt, ka uh, ļoti daudz kolēģi labprāt uzklausīs atbildes. Uh, uz eh, šiem jautājumiem. Ja patiešām uh, Malī prezidents drīz ieradīsies ārlietu komitejā un man ir jāskrien, uh, lai viņu uzklausītu. Bet es gribētu uh, uzdot jautājumus uh, runātājiem. Bija patiešām interesanti uzklausīt to, kas jums bija sakāms, un mēs noteikti ņemsim vērā visas jūsu izteiktās rekomendācijas. Kā jau jūs norādījāt, parlaments nedrīkstētu aizmirst savu uzrauga lomu. Nedrīkstētu aizmirst, ka jūs veicat ļoti lielu darbu, lai nodrošinātu, ka Frontex var veiksmīgi darboties un lai Eiropas Savienības migrācijas politika tiktu īstenota. Es eh, esmu ļoti pateicīga par to, ka Keslera kungs pievērs uzmanību situācijai Marokā. Mums noteikti tas būtu jāņem vērā. Atcerēsimies, ka mūsu dalību valstīm no tā rodas ļoti smagas sakas, un mēs arī redzam, ka atbildība bieži vien tiek piemirsta. Šeit ir runa par pienākumiem kas ir abām pusēm, gan Marokas pusē, gan arī Eiropas Savienības pusē. Pašlaik mēs izskatām vairākus ziņojumus par Maroku un par šo reģionu. Mums noteikti šai jomā vajadzētu pievērsties vairāk. Es eh, nevarēšu palikt šeit ilgāk, nevarēšu uzklausīt jūsu atbildes, bet mani palīgi ir šeit, un viņi noteikti piefiksēs jūsu sakāmo. Gribēju pieminēt Lībiju un tās lomu robežu aizsardzībā. Lībija ir vēl viena vieta, kur situācija ir katastrofāla, tāpēc, ka trūkst vajadzīgo struktūru, un uh, mūsu robežu aizsardzības misijas mērķis ir sadarboties ar Lībijas varas iestādēm, lai nodrošinātu vajadzīgo kapacitātu. Diemžēl šajā valstī ir ļoti gara pieredze ar migrantu uh, apspiešanu, ar ļaunprātīgu izturēšanos pret migrantiem. Es gribētu uzdot jautājumu ar Nezes kundzei, vai viņa kā pamatiesību pārstāve un Frontex pārstāve ir bijusi iesaistīta uh, eh, CSDP misijā uz, uh, uz, uz, eh, uz Lībiju. Paldies, Anna. Madam. Un tagad vēl viens jautājums, ko nosīšu par situāciju, ka ir pieaudzis sieviešu migrantu skaits. Un kā dzimuma jautājums varētu tikt traktēts šajā kontekstā tieši pamatiesību biroja sakarā. Un kā arī ar to darbojas konsultatīvais fórums. Tāpat arī ir vēl citi jautājumi. Jautājumi jums, um, Anis, Arnes um, Fernandes kundze. Jūs tātad aprakstījāt um, savu darbu. Jūs um, darāt ļoti labu cilvēktiesību darbu Frontexā. Jūs ļoti ilgi vēl nestrādājat, taču, cik es saprotu, jūs esat bijusi tieši iesaistīti šajos procesos. Tad eh, jānodrošina šī neatkarība, par kuru eh, tika runāts, taču vai jūs esat redzējusi šādu interešu konfliktu? Vai ir bijusi kritika, vai par to ticis ziņots, vai kādas konkrētas Frontex misijas, kas tikušas kritizētas? Jūs arī sacījāt, ka esat um, iesaistīta operacionālo darbību pārvaldībā, un cik uh, zinu, tad jaunas mandāts apgalvo, ka, tiek, ka var pārtraukt misijas gadījumā, ja tiek pārkāptas cilvēktiesības. Vai tā ir? un ja tā nav, tad kā ar to tiksim galā? Kāda būs rīcība šādos gadījumos? Tāpat um, tika teikts, ka var pieaicināt um, novērotājs no trešajām valstīm, lai pievienotos šīm misijām, vai runāt tikai par policijas un robežsardzes pārstāvjiem, vai ir arī piesaistīti neatkarīgi cilvēktiesību eksperti no NVO. Tādi priekšlikumi bija mūsu rekomendācijā. Taču mēs um, um nevarējām iegūt uh, vairākumu atbalstam uh, šā, šim rekomendācijām, jo vēl ir ļoti daudz lietu, kas būtu jāuzlabo. Man ir jautājums um, jums un varbūt arī Keslera kungam. Jūs teicāt, ka joprojām ir daudz neskaidrību, kas um, īsti ir atbildīgs par to visu, kurai tiesai būtu jāizskata lietas šajos jautājumos. Joprojām notiek pievienošās process um, Eiropas uh, cilvēktiesību konvencijai. Es neesmu juriste, taču ja uzskatu, ka ja šis process tiek uh, pabeigts, tad uh, visām Eiropas Savienības aģentūrām arī būtu jārespektē šie nosacījumi. Vai jūs varētu lūdzu konkretizēt, kura, eh, vai šajā gadījumā būtu iespējams konkretizēt, kura tiesa būs atbildīga par šīm lietām? Vai procedūra kļūs skaidrāka? Vai caurskatāmāk kļūs Frontex biroja darbība? Šādi ir jautājumi, kas rodas. Man arī konkrēts um, jautājums, kā Bavārijas um, deputātei. Es nesen biju Menhenē, Bavārijas um, parlamentā, un tur bija visu iekšlietu ministru tikšanās no Donavas reģiona, un tur bija Eiropas Savienības Donavas stratēģijas drošības mehānisma koordinēšana. Un tā kā Donava ietek Melnajā jūrā, tad varbūt, ka tur arī ir saistība ar ārējo robežu jautājumu. Tāds būtu mans jautājums. Un Bulgārijas iekšlietu ministrs man teica, ka viņu skatījumā viņi skata tikai Eiropas Savienības iekšējās robežas. Runājot par šīm Donavas robežām. Taču Vai mēs šeit varam runāt arī šajā Dunavas stratēģijā arī par ārējām robežām? Varbūt, ka tas um, tieši neatiecas uz cilvēktiesībām, taču būtu labi dzirdēt arī jūsu viedokli šajā jautājumā, vai jūs strādājat arī pie Melnās jūras ārējām robežām. Labi, un tad um, Dimirī kundze tātad ir um, koncentrējusies um, ziņojumā uz divām rekomendācijām, proti būtu jākonsultējas ar parlamentu pirms jebkādu nolīguma slēgšanas ar starp Frontex un trešajām valstīm. Vai uh, tas Vai jūs um, uzskatāt, ka šāda veida rekomendācijas varētu pozitīvi ietekmēt um, situāciju? Kurš vēlētos sākt? Lūdzu, Fernandes kundze. Lies paldies! Lies paldies par jautājumiem. Nu, par pirmo jautājumu. Iešu pēc kārtas. Par pirmo jautājumu. Par Lībiju Frontex ir piedalījies šajā misijā Lībijā. kā arī sagatavošanās darbos misijas izvietošanai, kā arī kapacitātes uzlabošanas aktivitāte. Es taču vēl ir daudz darāmā un nevis citis padarīts. Uh, galvenais tātad ir koncentrēts uz um, robežu sargu apmācību, un tas um, ietilpst um, ārējo, ārējās darbības dienesta ietvarā. Frontexam šajā ziņā ir ļoti maza ietekmes sfēra Un pārsvarā tad runa ir par apmācības eh, fokusu ne tikai kā Frontexam, bet arī kā dalībvalstīm kopumā. Cik es saprotu, runa vairāk ir par apmācību. Es eh, nevarēšu atbildēt ne uz ko konkrētāk, taču, ja būtu nepieciešams eh, Frontexam darboties aktīvāk šajā ārlietu faktorā, tad tas arī pilnīgi noteikti tiks darīts, un es vienmēr esmu gatava izvērtēt, um, kādas ir nepieciešamības, protams, mana kompetenci ietveros um, iesaistīties. Kas attiecas uz um, nākamo jautājumu, es par to ikdienā esmu to iekļāvusi savā darba kārtībā Un jautājums tātad ir par to, kā labāk integrēt um, tās apmācības aktivitātes, kas jau ir bijušas operacionālo darbību kontekstā. Par dzimumu jautājumu. Tās, um, protams, ir problemātisks jautājums, un um, arī tas tiks attīstīts um, plašāk. Piemēram, uzvedības uh, kodeksā tiem cilvēkiem, kas piedalās Frontex operācijās, Tur ir tāds formulējums kā pienācīga apiešanās un tādi e, jēdzieni kā neaizsargātās personas, kā piemēram vientuļās mātes, sievietes e, grūtnieces e, un citi jēdzieni, kas tātad sasaucas ar šo jautājumu un Frontex um, operacionālajām aktivitātēm. Un jāskatās arī turpmāk, lai um, tas tiktu nostiprināts un iekļauts um, konkrētāk Frontex darbinieku ikdienas aktivitātēs. Par konflikta situāciju Vai ir kāds um, interešu konflikts? Um, man jāatzīst, ka nu, tas gan nav noticis, jo līdz šim manas rekomendācijas ir bijušas um, visnotaļ um, ievērotas un tās ir tikušas pieņēm, pieņemtas. Um, man līdz šim nav nācies saskaties ar tādu konfliktu, kuram es nebūtu varējusi piekrist, kas man būtu licies nepieņemams. Konflikta gadījumā es uzskatu, ka mana mm, ziņošanas sistēma darbosies un um, tiks ziņots par to pārvaldei un notiks tātad atbilstīga rīcība. Taču neuzskatu, ka būs um, sevišķi daudz šādu konfliktu. Ir ļoti liela interese izrādīta par šiem jautājumiem, ir daudz jautājumu uzdoti. Taču es domāju, ka tas lielā mērā saistīts ar manu neatkarību ar manu statusu, es domāju, ka tad, ja darbs tiek darīts labi un ja tas tiek argumentēts, es domāju, ka nevar rasties šādi konflikti. Vēl ir pāragri to izvērtēt, taču es ceru, ka šī tendence turpināsies arī nākotnē. Par operāciju pārtraukšanu un noslēgšanu. Pirms manas ierašanās, manuprāt, um, pirms manas um, stāšanās amatā, manuprāt, pagājušā gada jūlijām, Frontexam bija Um, bija diskusijas par šādiem jautājumiem, par iespējamu operāciju pārtraukšanu. Problēma, protams, ir um, par kritērijiem, kad un kādos apstākļos izvērtēt to, kad tiek pārtraukta šī operācija. Tur ir iesaistīts izpildirektors, Manas rekomendācijas tiek ņemts vērā arī šajā procesā. Un tā, tā, tā, ir, tā ir tāda vispārēja sadarbība, taču arī manas uh, rekomendācijas tiek uh, ņemt, ņemtas vērā šajā procedūrā. Par um, novērotājiem no trešajām valstīm un um, cilvēktiesību organizācijām. Jā, mums ir bijuši novērotāji no valstu robežsardzes um, pārstāvjiem konsultatīvajā fórumā arī ir bijusi darbība, un konsultatīvais fórums ir piesa eh, ticis piesaistīts um, operācijām. Regulā ir ļoti skaidri noteikts, kāda ir kāds ir šo novērotāju status un situācija, kāds ir konkrētais nolīgums ar uzņēmē valsti. Un tātad um, ir šis operacionālais plāns, un pēc tam uzņēmē valstī ir attiecīgi jālem par to, kas tiek pielaists šai operācijai. Jautājums par um, Eiropas Savienības uh, piekļuvi, uh, pievienošanos um, Eiropas um, cilvēktiesību konvencijai. Jā, tātad šeit um, um, var būt tā, ka ir šī uh, tiek celtas uh, prasības uh, Eiropas cilvēktiesību tiesā. Migrācijas uh, un patvērumu meklēšanas cilvēktiesību jautājumi ir um, būtiski Eiropas eh, cilvēktiesību tiesām. Un nav runa tikai par dalībvalstīm kā tādām atsevišķi, bet arī par Eiropas Savienību kopumā. Un es domāju, ka šī attīstība, par, mm, ka tāda Eiropas Savienības, eh, Eiropas cilvēktiesība tiesa aizvien vairāk izskat šādas lietas, tas eh, ir visnotaļ apsveicami, ka tā tad. Um, mm, šie jautājumi tiek risināti. Nesmu strādājis pie Melnās jūras jautājumiem, taču labprāt um, to darīšu. Kādēļ ne? Jo runa šeit arī ir par ārējām robežām. Un tagad es um, došu vārdu kolēģiem, vai es vēlaties uh, papildināt. Priekšsēdētāji, jā, paldies, Fernes kundze. Tagad uh, Keslera kungs. Uh, Es eh, ceru, ka kāds eh, uz, piefiksēs eh, atbildes, ko es sniegšu un nodos tās deputātiem, jo šķiet, ka zālē nav pārāk daudz deputātu. Attiecībā uz misiju uz Lībiju neesam vispār bijuši iesaistīti. Mēs būtu labprāt iesaistījušies, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka cilvēktiesību jautājumi tiek ņemti vērā. Taču, kā Anna jau norādīja, Tas ir Eiropas ārējās darbības dienesta jautājums. Un, ja ne, nemaldos, tad Frontex piesaistīts tikai mazliet. Nu, šķiet, ka mēs neesam vispār iesaistījušies. Attiecībā uz dzīmumu līdztiesības jautājumiem šajos dažādajos kontekstos Ļoti liela daļa no konsultatīvā forma dalībniekiem cenšas eh, pievērsties dzimumu līdztiesībai, jo īpaši, ja runa par viegli ievainojamām personām, ne tikai par cilvēktiesniecības upuriem, bet eh, arī par grūtniecēm šeit ir runa, par um, sievietēm ar bērniem un tā tālāk. Tas tiek darīts, eh, lai saprastu, kas notiktu šajās jauktajās migrācijas plūsmās. Mēs mēģinam nodrošināt vajadzīgās identifikācijas procedūras, lai visi, kas ir iesaistīti, tā skaitā šīs sensitīvās personas, tiktu ņemti vērā vērtējumā. Taču man diemžēl jāsaka, ka vēl ar vienu ir daudz darāmā. Tika jau norādīts, ka tiek sniegti ziņojumi konsultatīvajam fórumam. Mēs patiešām vēlamies nodrošināt, lai pamatiesība pārstāve būtu pilnībā neatkarīga. Mēs noteikti viņu atbalstīsim, ja parādīsies kādi konflikti. Tad mēs noteikti viņu aizstāvēsim un nodrošināsim viņas neatkarību. Attiecībās Donavas stratēģiju un Melno jūru man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs redzam, ka migrācijas ceļi ir mainījušies. Arvien vairāk cilvēku ierodas caur Balkānu reģionu un arī izmanto Donavu un Donavas reģionu. Ja bavārieši nodrošinās drošības aspektus Donavas stratēģijā, iespējams, mēs varētu panākt, lai konsultatīvā fórumā bavāriešu pārstāvis tiktos ar Bavārijas valdību. Izturos nedaudz skeptiski, atklāti sakot, ja ir runa par uh, Eiropas Savienības iestāšanos vai pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Tas būtu ļoti svarīgs solis, bet tas saistās ar daudzās problēmām. Šeit nav runa par to, uz kuru tiesu doties. Tad, tad jautājums ir par to, vai šeit noteicošā būtu Eiropas cilvēktiesību tiesa vai Eiropas kopienu tiesa. Mums jau ir pamatiesību harta, mums jau ir Eiropas cilvēktiesību konvencija, tie ir saistoši instrumenti. Tas neradītu daudz problēmu, bet problēma ir šāda, vai gadījumā, ja ir tiesas process, tad kam tad būs jāuzņemas atbildība? un kas notiks apelācijas gadījumā, kad, kas notiks, ja pēkšņi parādīsies iespēja iesniegt prasību par to, ka ir notikusi nepareiza izraidīšana, tātad vērsties pret konkrētiem Frontex lēmumiem. Bet kurš tad būs atbildīgais? Galu galā lēmumu par to, vai kāds drīkst šķērsot robežu vai nē, ir jāpieņem dalību valstī. Tāpēc jautājums ir par to, pret ko būs izvirzīta šī prasība - pret Frontex vai pret dalību valsti. Protams, jebkurā gadījumā var vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā, bet eh, te mums radīsies problēma, kurš tad šādā lietā būs atbildētājs. Ir jānodrošina skaidra atbildības sadalīšana, ir jānosaka, kurās lietās, kuros konfliktos, kurš ir atbildīgais. Tas būtu jānosaka uh, tiesību aktos. Īstenībā mums nevajadzētu gaidīt, līdz parādās šādi konkrēti tiesas procesi. Pēdējais, uz ko es gribēju atbildēt, ir jautājums par to, vai Eiropas parlaments ir iesaistīts, vai arī ar Eiropas parlamentu ir jākonsultējos jautājumos par nolīgumu slēgšanu ar trešajām valstīm. Jā, mēs uzskatām, ka šādi nolīgumi nav tikai tehniskas dabas. Šajos nolīkumos ir arī ļoti liela ietekmes cilvēktiesībām. Un tieši tāpēc eh, šādiem nolīgumiem ir vajadzīgas demokrātiskas pārbaudes. Tieši tāpēc mēs gribētu aicināt, lai Eiropas parlaments pārbauda visus nolīgumus, kas tiek slēgti ar trešajām valstīm, pirms šie nolīgumi tiek sagatavoti, pirms tie stājas spēkā. Paldies! Paldies, Keislera kungs! Šķiet, ka Arneses kundze arī bija kas komentējams. Ak, ne jūs vēlējāties izteikties, lūdzu. Jā, pavisam īsi. Šis jautājums netika uzdots man, bet es eh, gribēju teikt, ka iespējams tas ir jautājums, ko jums būtu jāuzdod pašiem sev, kā Eiropas parlamentam. Es īsti nezinu, cik ātri Eiropas parlaments var reaģēt, ja parādās kādi konsultatīvi jautājumi no Frontex puses, piemēram, Frontex vēlas slēgt nolēgumu, nolīgumu ar trešo valsti, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai Frontex sagatavotu šādu nolīgumu, un cik ātri Eiropas parlaments spēs reaģēt uz šādu jautājumu. Varbūt kāds varētu no Eiropas parlamenta uz to atbildēt. Paldies! Manuprāt, mums vajadzētu šo jautājumu skatīt kopā ar kolēģiem no Pilsoņu brīvību komitejas. Pavisam drīz viņi runās par Krepo kunga ziņojumu, un es domāju, ka tā būtu laba iespēja par to runāt. Šķiet, ka jums arī bija kas sakāms. Jā, pavisam īsi. Es ņemšu vērā visus ziņojumus un rekomendācijas, un cēdīšos sekot līdzi, un uh, mēģināt dotēt, kuras rekomendācijas ir ātri ieviešamas un kuras nē. Tas arī būtu viss no manas puses. Paldies! Vai arī jūs vēlaties izteikties? Došāmpa kungs. Paldies. Paldies, Lokbīleris kundze. Es gribēju piebilst tikai vienu lietu. Kā jau Lokbīleris kundze minēja, es esmu ieradies, lai izteiktos īpašā referenta vārdā Attiecībā uz uh, dzimuma līdztiesību, manuprāt, pavisam nesen tika sagatavots ļoti interesants ziņojums par dienvidu jūru robežām. Neatceros īsti, kāds bija precīzi šī ziņojuma nosaukums. Šajā ziņojumā bija ļoti daudz interesantu secinājumu. Viens no secinājumiem, kas man iekart acīs, ir par to, ka ārkārtīgi trūkst uh, darbinieču sieviešu, kas strādātu robežu kontrolē. Manuprāt, tas ir visnotaļ vienkāršs jautājums. Varētu mēģināt nodrošināt, lai šādās operācijās tiek nodrošināts vajadzīgais dzimumu līdzsvars personāla sastāvā. Tāpat arī šajā ziņojumā tika izteikta rekomendācija ņemt vērā paraugu praksi un Īsnībā tika pieminētas Itālija un Spānija. Piemēram, sarkanais krusts Spānijā veids skrīninga procedūras un ņem vērā sieviešu, bērnu, meiteņu uh, gadījumus. Gribētu šeit uzsvērt arī lesbiešu, geju un transseksuāļu gadījumus. Paldies, Dašāmpakungs! Man ir patiešām žēl, ka ārējās darbības dienests nevarēja nosūtīt eh, nevienu pārstāvi, kas uzklausītu šīs diskusijas. Mēs noteikti sagatavosim arī dokumentu rakstveidā, jo īpaši pievēršot uzmanību eh, rekomendācijām. Taču mums ir NVO pārstāvis Ištvāns Tobo. Došu jums vārdu, lai jūs pavisam īsi varētu komentēt šo situāciju no jūsu viedokļa. Paldies! <clears throat> Labrīt visiem klātesošajiem! Paldies um, apakškomitējai par šo viedokļu apmaiņas organizēšanu. Ņemot vērā visus um, nepieciešamos aspektus cilvēktiesība aizsardzībā, ārējo robežu aizsardzībā, uz, kuru, uz kuriem balstās Eiropas Savienības likumdošana. Paldies runātājiem, kas nāca klajā ar um, rekomendācijām un prezentācijām, kā uh, jūs sevišķi Eiropas padomas um, pārstāvēja, kā arī par ziņojumu par um, migrācijas politiku un robežu pārvaldību. Protams, um, nav laika atsaukties uz visiem komentāriem, jo joma ir ļoti plaša. Un um, Eh, ne uz visiem aspektiem attiecas eh, Frontexa aktivitātes. Mēs uzskatām, ka tieši runājot par Frontex aktivitātēm, viss ir ļoti skaidri definēts, kas ko kontrolē un kam ir kāda kompetence. Lai kāda būtu operācija, vai tā būtu kāda apvienota operācija, Visiem dalībniekiem ir nepieciešams veikt robežu kontroli saskaņā ar Schengens robežu kontroles kodeksu un tātad um, um, ir šīs saistības, kas ir jāievēro. Ja Frontex piedalās, tad pareiza likumdošanas īstenošana praksē ir vēl efektīvāka. Frontex, kā jau tika minēts, nevar slēpties aiz dalībvalstu muguras un novelt uz tām atbildību. Un tādēļ Frontex regulas pareiza piemērošana ir ļoti būtiska. Jebkurā gadījumā, kad notiek kāda kopīga operācija, pastāv iespējas, pastāv risks, ka notiek pamatiesība pārkāpšana, un Frontexam ir jānodrošina tas, lai šie incidenti tiktu ziņoti atbildīgajām valsts iestādēm, kas arī nodrošina šo operāciju kontroli. Ja šāda veida problēma joprojām pastāv, tad izpildirektoram ir nepieciešams nodrošināt to, lai procedūru pārtrauktu vai izbeigtu šo problēmu dēļ. Ir arī atsauce uz Eirosūru. Varbūt jūs zināt, ka ir um, likumdošanas priekšlikums, par kuru diskutē parlaments un padome, un šajā kontekstā es vēlētos atgādināt arī vienu no Eirosur mērķiem, proti nodrošināt atbilstīgu šo noteikumu ievērošanu. Tāpat arī eh, šeit runa konkrētāk ir par jūras eh, kontekstu un par eh, cilvēku drošību jūrām. Un šeit runa ir ne tikai par robežsargiem, bet arī par um, krasta apsardzi. Un tātad šie ir ļoti būtiski jautājumi, kas arī atspoguļojas um, ziņojumos no iepriekšējiem gadiem. Vairāk kā 20 tūkstoši um, cilvēku dzīvības jau tikušas um, izglābtas. Um, šādās operācijās, kurās piedalījušies gan Frontex, gan Frontex pārstāvi, gan arī robežsadze, krastapsadze un dalībvalstu pārstāvi. Tātad šīs eh, kopīgās operācijas atsevišķos gadījumos koordinē Frontex, un šajā kontekstā es eh, vēlos uh, atgādināt, ka ir tātad šis priekšlikums un um, ir procedūra tiek koordinēta saskaņā ar ierasto praksi. Un ņemot vērā pēdējo attīstību, mēs um, balstām uh, savus uzskatus uz to, ka ir nepieciešams um, ievērot, um, tātad piemērot šī, uh, šīs tiesību normas, kas attiec uz pamatiesību ievērošanu Un tāpat komisija piekrīt arī, ka ir nepieciešama lielāka sadarbība starp aģentūrām. Un cik tā mēs redzam, tad šī sadarbība notiek, taču ir jaunākas aģentūras par Frontexu. Un tad šī sadarbība ir jāuzlabo. Nu, tiek, notiek sadarbība arī ar, um, ar Grieķijas pārstāvjiem, lai samazinātu šo migrācijas plūsmas spiedienu. Tostarp arī, lai uzlabotu migrācijas pārvadības sistēmu, patvērumu uzlabošana ir arī viens no aspektiem. Tāpat arī komisija skata, ka prioritāte ir sadarbojoties ar trešām valstīm, veicināt Eiropas vērtību ievērošanu, cilvēktiesību ievērošanu. Frontex arī tiek iesaistīts eh, kapacitātes veicināšanā trešajās valstīs. Galvenais eh, šīs līdzdarbības mēģis ir šo Eiropas standartu veicināšana un um, izplatīšana. Mēs uzskatām, ka pamatiesības un efektīva robežu kontrole ir ļoti labi savietojamas un um, <clears throat> nav nošķiramas. Tāpat ir pieņemts lēmums par Rumānijas un Bulgārijas um, pilnīgu līdzdalību Schengenes zonā. Tātad šīs robežas arī ir daļa no Eiropas Savienības robežām, un tāpat arī ir pilnīga līdzdalība Frontex regulas um, īstenošanā. Kad parādās nepieciešamība kopīgai operācijai Melnajā jūrā vai citās šo dalību valstu robežu daļās, tad Frontexam ir nepieciešams un Frontex arī uh, rīkosies tā, lai koordinētu šāda veida operācijas. Paldies vēlreiz par to, ka devāties pie komisija piedalīties, un, protams, mēs sekosim turpmāk arī šīm pārunām. Paldies! Tas bija ārkārtīgi noderīgi uzklausīt jūsu skatījumu par šiem jautājumiem. Tagad esam nonākuši pie mūsu plenāra sēdes um, beigām. Paldies par jūsu rekomendācijām. un uzskatu, pieņemu, ka būs arī turpmāki kontakti un sadarbība mūsu starpā, kas ir ietspogļusies mūsu darba kārtībā, kad mēs diskutējam ar diplomātiem un valdību pārstāvjiem ārpus Eiropas Savienības, kas ir vairums, kas sastāja, sastāda vairākumu mūsu darba. Runājot par situāciju ārējās robežās, cilvēki katru gadu tūkstošiem cilvēku aiziet bojā, cenšoties nokļūt līdz mums. Un neskatoties uz eh, to, ka Eiropai ir principi un uzstādījumi, joprojām nav rasta risinājums eh, šim būtiskiem cilvēktiesību jautājumam, šai problēmai. Paldies! Tagad dosim laiku jums eh, doties tālāk, un tagad runāsim par nākamo jautājumu kas tātad ir Eiropas parlamenta rekomendācija padomē par um, Eiropas Savienības vadlīnijām um, reliģiju un ticības brīvības aizsardzībai un veicināšanai. Now, let us start. This is our... Labi, sāksim darbu. Šī ir mūsu otrā viedokļa apmaiņa par uh, šo rekomendāciju padomēji par projektu Eiropas Savienības pamatnostādnēm. Šī procedūra ir ļoti steidzama. Eiropas ārējās darbības dienas sagaida, ka padome pieņems pamatnostādnes jau jūnijā, un šī mesla dēļ visi grozījumi ir iesniegti tikai angļu valodā. Termiņš bija 8. maijs, un līdz eh, šim termiņam sekretariāts bija saņēmis 76 grozījumus. Gribētu pateikties visiem, kas piedalījās šajā procesā. Nu, pirms mēs sāksim apspriesties par grozījumiem, es eh, gribētu vienkārši pateikt, kur ir ēnu referenti. Referenti ir Andrikienes kundze, ēnu referenti ir Haveta kungs Donska kungs, no Aldes eh, zaļie, Bisepa kungs, ECA, e, Eiropas konservatīvie Tanoka kungs, Goe Veržijā un eh, Beldere kungs. Varbūt būtu vislabāk, ka eh, Andrikienas kundze sāktu kā pirmā. Lielas paldies priekšādātāji! Vakar mums notika otrā viedokļa apmaiņa par Eiropas parlamenta uh, un padomes eh, rekomendāciju projektu par Eiropas Savienības pamatnostādnēm eh, par eh, diskrimināciju balstoties uz reliģiju un uz ticību. Kā jau es minēju, tika iesniegti 76 grozījumi. Vakar mums bija ļoti laba tikšanās, kurā piedalījās pārstāvi no visām politiskajām grupām, izņemot uh, Eiropas konservatīvos. Tā bija ļoti laba iespēja, lai mēs varētu izstrādāt kompromisa grozījumus. Jūs esat saņēmuši 10 kompromisa grozījumus un 38 uh, um, sākotnējos grozījumus varētu aptvert ar šiem kompromisa grozījumiem. Pārējie grozījumi būs tādi, par kuriem būs jābalso atsevišķi. Daži no šiem grozījumiem atkritīs, ja tiks pieņemti kompromisa grozījumi. Šodien es gribētu uzsvērt to, ka pēc vakardienas tikšanās izkristalizējās vairākas lietas. Projektā ir vairākas jaunas lietas, par ko mēs vienojamies vakar, un šis eh, grozītais teksts galvenokārt attiecas uz devīto kompromisu. Es vēlētos padomē ieteikt pieņemt kopēju instrumentu komplektu uzraudzīšanai, izvērtēšanai un atbalstam. Šajā instrumentu komplektā vajadzētu uzsvērt vairākas galvenās jomas, proti reliģijas un ticības brīvība un vairāki operacionālie instrumenti. Es gribētu ieteikt arī detalizētu pārbaudas sarakstu, lai varētu kontrolēt eh, situāciju reliģijas un ticības brīvības jomā attiecīgajā valstī, tā lai varētu identificēt progresu un arī uh, iespējamās problēmas. Tāpat arī rekomendācijas uh, Eiropas Savienības pārstāvniecību vadītājiem. Šiem ziņojumiem ir jābūt pēc iespējas standartizētākiem, lai tos varētu saglīdzināt. Tikai šādā detalizētā līmenī Eiropas Savienība varēs pieņemt objektīvus un labi pamatotus lēmumus, lai saprastu, kuru eh, ticības un reliģijas brīvība ir ierobežota, un lai mācētu arī attiecīgi rīkoties. Es gribētu ieteikt arī detalizētus pasākumus, ietverot arī ekonomiskus pasākumus šajā kopējā instrumenta kopumā, un gribētu ieteikt arī rekomendācijas starptautiskiem fórumiem aizstāvēt reliģijas un ticības brīvību, jo īpaši šeit ir runa par uh, publisko jomu. Es negribētu šeit uzskaitīt uh, pilnīgi visus šos pasākumus, bet gribētu uzsvērt, ka tie ir vienkārši un praktiski pasākumi, uh, kurus viegli varēs ieviest. Šīs instrumentu kopums ir jāpieņem konsultējoties ar visām interesētajām pusēm, un eh, šim kopumam jābūt gatavam līdz šī gada beigām. Tas noteikti ļoti palīdzētu. Tagad par trešo kompromisu. Vakar mēs apspriedāmies par tiesībām, kas ir iekļautas trešajā kompromisā. Cik tālāk es zinu, tad eh, visi vienojās par to, ka mums nevajadzētu šeit minēt konkrētas reliģijas un nevajadzētu arī šajā kompromisā pieminēt problemātiskas valstis. Tieši tāpēc dažām politiskajām grupām šis kompromiss nebija akceptējams. Pēc uh, tikšanās es izsvītroju visus šos vārdus, un es ceru, ka tagad šis kompromiss būs akceptējams visām politiskajām grupām. Ja nē, tad, protams, mēs balsosim par iesniegtajiem grozījumiem atsevišķi. Pēdējais par sesto kompromisu. Kā jūs zināt, šeit ir uzklā, uz, uzskaitītas dažādas ticības. Ticības ticēt vai neticēt, brīvība izvēlēties eh, ticību, brīvība pulcēties, vecāku eh, tiesības eh, izglītot bērnus atbilstoši viņu apziņai tāpat arī tiesības precēties vai neprecēties. Tas viss bija iekļauts kompromisā, par ko mēs vakar vienojāmies, bet es gribētu šeit izslēgt vairākas lietas, piemēram, tiesības precēties, nepieņemot konkrētu reliģiju, un tiesības neprecēties ir iekļautas K punktā, manā sākotnējā redakcijā. Tieši tāpēc es to izslēdzu no sestā kompromisa. Ja kolēģi no citām politiskajām grupām tam piekritīs, un arī ja ēnu referenti tam piekritīs, tad es gribētu saņemt viņu piekrišanu līdz pirmdienai. Uh, ja nē, tad es vienkārši paplašināšu kā punkta tekstu, iesniedzot mutisku grozību. Es sāku, protams, ar devīto kompromisu jaunajā tekstā. To es pievienoju pēc vakardienas tikšanās. Un atkal es gribētu dzirdēt no ēnu referentiem līdz pirmdienai, vai šis teksts viņiem ir akceptējams vai nē. Ja nē, tad es balsojumā iestiekšu mutisku grozījumu, tas to tiks ārlietu komitejā. Tas būtu viss īsumā un esmu tagad gatava uzklausīt eh, jūsu komentārus, eh, kritiku un ieteikumus. Paldies, Andrikienas kundze! Nu, skatos zālē un atklāt sakot, neredzu nevienu no ēnu referentiem. Dzirdēju, ko domā zaļie par šo jautājumu, bet esmu pārliecināta, ka jums vajadzēs norganizēt citu tikšanos. Uh, Vai viņi visi zina, ka e, viņiem ir e, jūs jāinformē līdz pirmdienai? Kā mēs varētu rīkoties? Es domāju, ka cilvēktiesība apakškomitejas sekretariāts varētu e, viņiem aizrakstīt. Tātad, ka bija paredzēta jūsu prezentācija, bet, diemžēl, neviens no ainu referentiem nebija klāt, un viņiem ir jāsniedz savas atbildes līdz pirmdienai. No zaļo puses es varu teikt, ka e, mūsu kolēģis nebija apmierināts ar to, ka viņš saņēma šīs rekomendācijas tikai vakar vakarā. Tas bija mazliet sarežģīti, bija ļoti maz laika. Projekts tika izplatīts īsi pirms deviņiem vakarā. Līdz ar to viņiem bija ļoti sarežģīti atbildēt. Es domāju, ka nav nekādas jēgas tagad eh, iedziļināties visos šajos jautājumos. Iesniegsim mūsu atbildes rakstveidā. Jūs teicāt, ka termiņš ir pirmdiena. Vai ir arī kāds konkrēts laiks, līdz cikiem ir jāiesniedz šīs atbildes? Sešos vakarā. Es zinu, ka kolēģi parasti ierodas Strasbūrā mazliet vēlāk nekā Briselē, tātad sešos vakarā būtu šis termiņš. Es vēlētos jums atgādināt, ka nākamā viedokļa apmaiņa notiks 20. maijā cilvēktiesība apakškomitejā. Varbūt to varētu iekļaut arī vēstulē, kas tiks dosūtīta ēdu referentiem. Varbūt viņi varētu atzīmēt to savā kalendārā. Balsojums ir ieplānots uz 30. māju. redzu, ka pašlaik notiek diskusijas par to, ka balsojums varētu būt 29. maijā. Tad jums būs vienkāršāk tajā piedalīties. Esam apspriedušies ar ārlietu komitejas sekretariātu, bet neesam saņēmuši vēl nekādu atbildi. Galīgais balsojums ir paredzēts plenāras sēdē 13. jūnijā. Paldies, Sandrikienes kundze! Varu arī piebilst no savas puses, ka uh, e, pagājušajā nedēļā mums bija tikšanās. Keeping the deadline and they will have a recommendation on these guidelines too. Un uh, noteikti arī tiks iesniegti citi atziedumi un rekomendācijas par šo jautājumu. Pie mums ir ieradies arī Balvāde kungs no Eiropas ārējās darbības dienesta. Uh, Viņam arī noteikti ir kas sakāms par eh, šo rekomendāciju. Lūdzu, jums vārds. Uh, just, uh, to... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runāšu īsi. Te ir jauni grozījumi. Un arī iepriekšējā vakarā mēs par tiem diskutējām. <clears throat> Vēlos tikai jūs informēt, ka par tekstu joprojām notiek diskusijas. Mēs um, tekstām mēģinām kopš pēdējā teksta versijas. Mēs mēģinām būt uh, konsekventāki, izmantojot cilvēktiesību terminoloģiju. Terminoloģija nebija konsekventa, katrā punktā tā bija atšķirīga, un mēs tātad mēģinājām to saskaņot. Mēs arī mēģinām izvairīties no pastāvīgas atkārtošanās tekstām. cenšamies koncentrēties uz konkrētiem jautājumiem un neatkārtot tos katrā punktā. Vēlos uzsvērt arī to, ka pirmajā teksta versijā dalība valstis un priekšsēdētājs kundze uh, jau pagājušajā nedēļā tātad tika runāts par vadlīnijām par šo pamattekstu. Iespējams, ka tas varētu vēl uh, veicināt šīs debates. Un pastāv arī daži jauni komentāri, kurus uh, varētu, uh, par kuriem varētu diskutēt. Tad šeit um, mēs varam uh, <clears throat> sadarboties ar jums šo jautājumu pārnāšanā. Paldies! Un tagad nākamais darba kārtības punkts. Viedokļu apmaiņa par jaunajām, par eh, paskatītu Eiropas Savienības eh, pamatnostādņu par nāves sodu izdevumu. Vai runātāji jau ir ieradušies? So we are just waiting some minutes because. Mēs vēl nedaudz uzgaidīsim, jo kolēģi, kas ierodas, um, kas pārstāvēs Tanelāziju, uh, Āfriku un Magreb valstis, um, uh, ierodas ar vilcienu, kuram vajadzēja ierasties jau desmitos. Gaudi Migi, Dienvidu stacijā. Tagad mēs pārbaudīsim, vai nav kāds streiks, kādēļ viņi būtu aizkavējušies. Uzgaidīsim nedaudz. So, okay, let us uh, start uh, again on the... Labi, pievērsīsimies um, atkal uh, jautājumam par viedokļu apmaiņu par pārskatīto Eiropas Savienības pamatnostāļu par nāvessodu izdevumu. Tātad 27. Uh, datumā tika 22. aprīlī tika pieņemtas šīs um, pamatnostādnes, jums tās arī ir dosie. Uh, Vai jūs varētu lūdzu pārliecināties, vai tas ir iekļauts dosiem? Ja ir, tad, tad ļoti labi. Un varam pievērsties šim jautājumam. Eiropas Savienībai, manuprāt, ir ļoti nopietna loma cīņā ar nāves sodu. Ir um, sadarbība ar vairākām valstīm divpusēji, kā arī daudzpusēji, kā, piemēram, ANO formas, lai panāktu atbalstu rezolūcijām šajā jautājumā. Asamblējā ir aizvien vairāk valstu, kas balso par ANO rezolūciju, lai tiktu aizliegts nāves sots. Tāpat ir būtiski paturēt prātā, ka Eiropas Savienība cieši sadarbojas ar vairākām dalībvalstīm, lai attīstītu šo politiku. No 12. līdz 15. jūnijam Madridē būs 5. pasaules kongress pret nāves sodu. Un tas arī būs ļoti labs gadījums, lai uzsvērtu Eiropas Savienības um, beznosacījumu apņemšanos uh, cīņai pret nāves sodu. Mūsu viceprezidents uh, Diemžēl nevar būt kopā ar mums šodien, taču viņš pārstāvēs parlamentu šajā pasaules kongresā. Tātad būs pārstāvēts parlaments. Pirms um, iepazīstinu jūs ar mūsu runātāju. Sveicu parlamentāriešus no četriem atšķirīgiem reģioniem un liels paldies par to, ka paveicāt tik tālu ceļu. Esat no Centrālāzijas, Austrumāfrikas, Tuviem Austrumiem un Ziemeļāfrikas. Pārstāvat desmit valstis, kas diskutē par šiem jautājumiem. Kazahstāna, Taģikistāna, Kenija, Tanzānija, Uganda, Baltkrievija, Jordānija, Maroka, Tunisija. Paldies! jums par ierašanos. Esiet laipni sveicināti. <clears throat> Un jums būs arī iespēja uzklausīt mūsu viesu uh, uzstāšanos. Amnesty International pārstāvi no Briseles uh, biroja, kas nodarbojas ar ārpolitikas jautājumiem un arī nesen publicējis ziņojumu par nāves sodiem 2010. gadā. Tāpat būs ārējās darbības dienesta pārstāvja uzstāšanās. par to, kāds ir viņu darbs ciņā ar nāves sodu. Un būs arī Defko pārstāvis. Lūdzu, Niklasa kungs no Amnesty International. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par šīs debates organizēšanu. Runājot par pasaules kongresu, vispirms vēlētos um, minēt vairākus um, jautājumus. Pirms pāris nedēļām tika izdots ikgada ziņojums par situāciju nāvisot ziņām. Un tāpat arī runāšu par citiem jautājumiem, pirms par tiem izsakās ārējais darbības dienas. Pirmkārt jau tātad par ikgadējiem ziņojumiem. Tad tas tika izdots pirms pāris nedēļām. Un mm, iekļauts informatīvajā pakotnē šai sanāksmē. 2010. gadā vispārējās tendences eh, bija šādas. Pirmkārt jau labas ziņas. Vispārējā tendence ir atcelt nāvis sūdu un tā uzlabojas. Nāves sots um, joprojām tiek praktizēts tikai atsevišķās valstīs pasaulē. 21 valstī pasaulē tas tika veikts 2010. Uh, gadā un 2011. gadā tāpat. Vairāki dati bija tādi paši 10. un 11. gadā. Ir um, jāņem vērā tas, ka šie skaitļi nespoguļo Ķīnā veiktos nāvisodus, kas ir vislielākais eh, skaits eh, visā pasaulē, kas varbūt ir 14 tūkstoši cilvēku. Ķīnai nav nekādas statistikas par nāvisodiem, un ir ļoti grūti iegūt uzticams eh, avots, uzticam informāciju par Ķīnā veiktajiem, nāv, Ķīnā izpildītajiem nāvisodiem. Vairākās valstīs, kur ir nāvisodi, cietumos um, Tātad vislielākās eh, valstis joprojām ir Ķīna, Irāna, Irāka, Saudarābija un ASV, kas izpilda nāvis sodus visvairāk. 2012. gadā tāpat tendence ir bijusi, ka ir um, bijusi, bijušas izmaiņas Indijā, Pakist Pakistānā, Gambijā un Japānā. Šie Um, šīs izmaiņas, kas bijušas negatīvas, um, ir veicinājuši um, populistu uh, uzskati un tendences, uh, kas tātad ir veicinājušas šo sodu izpildi. Taču ir bijušas arī pozitīvas iezīmes, piemēram, vairākas valstis, kurās uh, vairākus gadus ir veikti nāves sodi 2012. gadā tie nav tikuši izpildīti, kā piemēram Singapūrā, Bahreinā un Vietnamā. 2012. gadā nav izpildīts neviens nāves sots. Vietnamas piemērs ir ļoti interesants un nozīmīgs Eiropas Savienībai, jo iemesls, kādēļ Vietnamā 2012. gadā nav izpildīta nāves sodi, bija tāpēc, ka Vietnamā vairs nav Eh, varējuši izmantot Eiropas Savienības eh, importētos medikamentus šo sodu izpildēji. Tāpat eh, šis aizliegums importēt šos medikamentus ir samazinājis nāves sodu izpildi arī ASV. Attiecībā uz Eiropu Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā un Centrālāzijā, kas izpild nāves sodus par spīti Eiropas parlaments spiedienam, Eiropas Savienības un Eiropas padomes spiedienam, tostarp eh, kaimiņu valstu arī spiediens ir ticis izdarīts, eh, tostarp Krievijas federācija to ir veikusi, un par spīti tam joprojām tiek izpildīti nāves sodi Baltkrievijā. Par Eiropas Savienības politiku, par nāves sodiem, kā jau jūs zināt, um, šī Eiropas Savienības politika pret nāves sodu izpildi ir ļoti stingra. Eiropas Savienības uzstādījums pret um, nāves sodu ir visvecākais un vislabāk zināmais uh, no cilvēktiesību uzstādījumiem. Taču šiem uzstādījumiem ir jātiek pārskatītiem un uzlabotiem, atjaunotiem. Tāpat arī jaunajā pamatnostādņu versijā ir vairāki uzlabojumi iekļauti šajā sakarā. Vispirms mm, jau runājot par šiem uzlabojumiem, Pašlaik eh, pamatnostnātnēs eh, ir ļoti skaidrs formulējums par Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Pirms tam bija pašsaprotami uzskatīts, ka Eiropas Savienība ir pret eh, nāvisodu izpildni, taču pašlaik pamatnosnātnēs tas ir uh, melns uz balta skaidri pateikts. Un um, uh, Protams, pats galvenais apsvērums ir tas, ka pastāv risks sodīt ar nāvi nevainīgus cilvēkus. Tas ir viens no galvenajiem apsvērumiem. Tāpat ir arī minimālie standarti, kas tiek uzstādīti šajās pamatnostātnēs, lai labāk atspoguļotu starptautiskos standartus. Šie minimālie standarti līdz šim ir, eh, ir bijuši nopakaļ uz eh, starptautiskiem standartiem taču pašlaik tas ir uzlabots, tāpat arī paplašināts aptvērums uh, sadarbībai ar uh, citām valstīm. Tāpat ir skaidrāk jaunajās pamatnostādnēs nostādīts tas, kā Eiropas Savienība var rīkoties individuālos gadījumos. Eiropas Savienībai, kā nāves soda atcelšanas uh, pārstāvē, ir jābūt iespējai darboties Um, šādos gadījumos visā pasaulē. Protams, lēmumi ir jāpieņem skatot individuāli šos gadījumus, taču ir jābūt iespējai strādāt konkrēti katrā gadījumā, jābūt šiem, šai iespējai iesaistīties, kad pastāv draudi, ka varētu tikt izpildīt šāds um, nāves sots. Tāpat pašlaik uh, pamatnostādnēs ir Eiropas Savienībai sniegta iespēja pašai veikta uh, darbības um, Uh, balstoties uz juridisko ietvaru. Pašreizējās vadlīnijas tāpat arī mm, uzlabo situāciju saistībā ar um, konfidencialitāti uh, nāvisot izpildē pasaulē. Kā jau minēju, Ķīna ir uh, labs piemērs, kā tiek slēpti patiesie dati par nāvisodu izpildi, taču arī individuālos gadījumos, kā piemēram Baltkrievijā, juristiem, ģimenēm un personām pašām ir neiespējami uzzināt, iegūt informāciju par um, iespējamiem sodiem, kas draud. Un tam arī pie tā arī Eiropas Savienībai būs iespējas strādāt. Un visbeidzot, <clears throat> ir atsaucas arī uz citām politikas jomām. Tātad šī sa saikne ar um, citām Eiropas uh, politikas jomām pašlaik ir lielāka atsauce uz tirzniecību ir um, atsauce uz um, um uh, tām darbībām, kas tiek um, izmantotas um, um, sodu izpildēji un um, um, tāpat arī uh, <clears throat> aizturēto personu spīdzināšanai. Tātad ir konkrēts atsaucis uz šiem jautājumiem, un arī citi nozīmīgi būtiski papildinājumi veikti šajās uh, vadlīnijās. Tāpat atsaucoties uz uh, uh, citu organizāciju darbību. Mm, un ceru, ka uh, šī iesaistīšanās arī turpmāk būs no jūsu puses tikpat nozīmīga. Paldies, Nikasan kungs. Un tagad došu vārdu Viktorijas Kurijas um, kundzei no Eiropas Savienības ārējās darbības uh, dienesta, kas uh, pastāstīs par jaunajām pamatnostādēm. Paldies, priekšsēdētāji. 22. aprīlī ārlietu padomē pieņēma pārskatītu un atjaunotu tekstu Eiropas Savienības pamatnostādēm par nāves sodu. Tas ir pirmais šāds uh, cilvēktiesību teksts. Uh, tas pirmoreiz tika pieņemts 1998. gadā un tika pārskatīts divreiz 2001. un 2008. gadā. Jaunais teksts konsolidē Eiropas Savienības pieredzi un eh, tās vadošo lomu visā pasaulē, lai vērstos pret nāves sodu. Tas ir rezultāts garu mēnešu intensīvām konsultācijām starp dalībvalstīm, Eiropas Savienības dienestiem un pilsonisko sabiedrību. Tāpat kā agrāk Eiropas Savienības pamatnostādnes turpinās nodrošināt pamatu Eiropas Savienības rīcībai šajā jomā. Kas tad ir iekļauts at, at, aktualizētajā versijā? Pirmām kārtām tiek uzsvērta Eiropas Savienības m, mm, galvenā nostāja un principi par navasodu atcelšanu. Tāpat arī tiek eh, pievienot vairāki formulējumi no strateģiskā ietvera un rīcības plāna cilvēktiesībām un demokrātijai, kas tika pieņemti 2012. gada jūnijā. Tāpat arī ir iekļautas ANO uh, ģenerālās asamblējas rezolūcijas par moratoriumu un nāvis sodu izpildi. Uh, un jo īpaši te ir iekļautā pēdējā 67. rezolūcija, kas tika pieņemta 2012. gada 21. decembrī. Tiek izdarītas arī atsauces uz Eiropas instrumentu demokrātijai un cilvēktiesībām, eh, kas eh, pārēc finansējumu nāvisodu atcelšanas projektiem. Uh, Tas jau tika pieminēts, ka Eiropas komisijas regulā par eksporta kontroli attiecībās konkrētām precēm varētu tikt izmantota nāvisoda atsāšanai, jo īpaši gribētu pieminēt Vietnamas gadījumu. Tāpat šajās pamatnostādnēs tiek izteikts aicinājums tās piemērot saskaņā ar citām cilvēktiesību vadlīnijām, uh, kur vien tas ir iespējams, un jo īpaši tiek sniegtas instrukcijas Eiropas Savienības misiju vadītājiem sniegt regulārus pārskatus par nāves soda piemērošanu trešajās valstīs un aktualizēt eh, cilvēktiesību valsts stratēģijas. Tāpat arī, kā mēs tikko dzirdējām, tiek aktualizēts minimālo standārtu dokuments, ņemot vērā pēdējās ANO rezolūcijas ziņojumus un atzinumus. Valoda ir daudz skaidrāka par svarīgākajiem, smagākajiem noziegumiem ar nolūku, kas tiek izdarīta ar nolūku. Tiek izdarīts atsaucis uz narkotiku eh, pārkāpumiem, kas netiek uzskatīti par piemēro, piemēr, pietiekami smagiem noziegumiem tiek eh, izdarīta atsauce uz vecāku gadagumā cilvēku nāvsodu neizpildēšanu, tāpat arī tiek sniegta informācija par konsulāriem pārstāvjiem un par ģimenes pārstāvju un juristu informēšanu par nāvsodu izpildes procedūru. Mēs esam nosūtījuši šo tekstu visām Eiropas Savienības delegācijām un esam aicinājuši nodrošināt, lai šis teksts būtu publiski visiem zināms. Un jo īpaši mēs aicinām uh, Eh, veicināt Eiropas Savienības navasodu atcelšanas politiku tajās valstīs, kur navasods vēl ir saglabāts. Madridē no 12. līdz 15. jūnijam notiks pasaules kongress pret navasodu. Šis ir viens no galvenajiem pasākumiem navasodu atcelšanas darba kārtībā. Tas tiek izmantots kā svarīgs brīdis, lai runātu par šādiem jautājumiem, bet arī, lai sniegtu vadlīnijas un stratēģijas nākotnē. Eiropas Savienības ieguldījums šajā konferencē ir izklāstīts Eiropas Savienības rīcības plānā cilvēktiesībām un demokrātijai. Mēs ieviesīsim politiku pret nāves sodu, un šeit mums būs iespēja oficiāli prezentēt šīs jaunās Eiropas Savienības pamatnostādnes. Bez tam tā būs izcila iespēja sazināties ar pilsonisko sabiedrību un pieņemt lēmumus par iespējamo sinerģiju ņemot vērā šo kontekstu, kur Eiropas Savienība nepārtraukti veids lobēšanu un dažādas kampaņas. Eiropas Savienība šajā kongresā pārstāvēs Eiropas Savienības īpašais pārstāvis cilvēktiesībām Stavros Lambrinidis. Viņš e, uzstāsies kopā ar e, citām um, svarīgām personībām, un tas notiks atklāšanas ceremonijā 12. jūnijā. Uh, Mēs apsveicam arī Amnesty International ikgadējo ziņojumu par nāvis sodu situāciju pasaulē. Amnesty International ir viena no privileģētākā, privileģētākajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, ar ko mēs sazināmies. Mēs patiešām paļaujamies uz viņu sniegto informāciju un analīzi, gatavojot paši savu stratēģiju un rīcības plānu. Mēs ļoti cieši sadarbojāmies ar Amnesty International sarežģītajā lobēšanā, lai pieņemtu uh, ANO ģenerāls asamblējas 67. rezolūciju par moratoriju piemērošanu nāves sodu izpildē. Mēs arī nākotnē labprāt ar viņiem sadarbosimies. Liels paldies! Paldies Korejas kundzei. Tagad došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim. Eiropeid vai DEFCO? Lūdzu. Labdien, esmu Patrīs Lemjā, mēs pārstāvu Eiropas Savienības eh, instrumentu demokrātiju un cilvēktiesībām. Šīs instruments ir paredzēts cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanai, un bez šāda instrumenta, protams, mēs nevarētu arī cīnīties pret nāvis sodu. Pašreizējais instruments paredz, ka nāvis sods ir viena no svarīgākajām prioritātēm. Mēs esam atbalstījuši šādus projektus pēdējos septiņus gadus, Jaunais instruments, kas stāsies spēkā nākamgad un arī būs spēkā uz septiņiem gadiem, darīs to tieši to pašu. Nāves soda atcelšana ir un būs ļoti svarīga mūsu prioritāte, veicinot demokrātiju un cilvēktiesības. Patiešām ir ļoti svarīgi šādā veidā rīkoties, tāpēc, ka šeit Eiropas Savienība var dot reālu pievienoto vērtību. Ja mēs paskatāmies uz uh, visu pasauli, tad atklāti sakot, nav pārāk daudz donoru, kas uh, atbalstītu projektus pret nāvis sodu. Šeit uh, nevar pieskaitīt nec Japānu, nec ASV, un tieši tāpēc Eiropas Savienība šeit ir tik būtiska, jo mēs esam vienīgie, kas kaut ko tādu dara. Mēs savu darbu iedalām trīs virzienos. Pirmkārtām mēs palīdzam reformēt kriminālu kodeksus, kuros vēl ar vienu ir iekļaut nāves sodi. Mēs cenšamies ierobežot uh, pārkāpumus, par kuriem tiek piespriezt nāves sots, mēģinām mazināt slogu, mēģinām arī rast alternatīvas nāves sodam. Tāpat arī mēs mēģinām samazināt nāves soda izpildes gadījumus un sniedzam arī uh, palīdzību tiem, kuri riskē, ka viņiem piespriedīs nāves sodu. Otrs mūsu darba virziens mēģina nodrošināt atbilstību starptautiskajiem standartiem. Uh, Mēs mēģinam arī nodrošināt minimālās garantijas tiem, kuriem ir iespējams piespriests nāves sots. Šeit mēs mēģinām piemērot visus esošos starptautiskos tiesību instrumentus. Šis ir mm, veids, kā mēs nevis akceptējam nāves sodu, bet eh, mēs eh, ne tikai vēršamies pret nāves sodu, bet mēs mēģinam arī mīkstināt gadījumus, kur, kur nav bijis iespējams atstāt nāves sodu. Uh, Mēs konsultējamies arī ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas eh, cenšas panākt eh, nāvis sodu atcelšanu. Te ir runa par dažādiem atcelšanas līmeņiem. Šie trīs eh, darba virzieni tiek izvērsti visā pasaulē. Mums ir pasaules mēroga aktivitātes, ja runa par nāvisodu atcēšanu. Šeit ir runa par jaunatīstības valstīm, bet arī par attīstītām valstīm, tādām kā ASV, Japānu un Krieviju, tātad par visu pasauli. Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz teritoriju, kurā mēs varētu darboties. Es gribētu arī teikt, ka Eiropas Savienības paplašinātā darba kārtība paredz, ka nāvisots ir Nāvisoda atcelšana, pareizāk sakot, ir priekšnosacījums, lai iestātos Eiropas Savienībā. Tas ir viens no mūsu elementiem, kas tiek iekļaut mūsu sarunās ar potenciālajām kandidātu valstīm. Kā jau es teicu, mēs izvēršam savas aktivitātes visos kontinentos. 20 miljonu dažādu aktivitāšu jau ir veiktas. Pašlaik eh, pagājušajā nedēļā mēs uzsākām 14 jaunus projektus. Vēl eh, kāda lieta. Esam iesaistīti projektā Mongālijā, kur Atcelšana pašlaik notiek, tāpat arī mēs iesaistījāmies atcelšanā Merilendas štatā ASV. Es uzskatu, ka daļēji mēs varam šeit teikt, ka esam veicinājuši nāvisodu atcelšanu. Kurās jomās mēs investēsim? Āzijā ir iespēja uh, lielam progresam, piemēram, Janmā mēs varētu uh, veicināt nāvisodu atcelšanu. Tāpat arī Āfrikā mēs uh, Eh, nodrošināsim vairākus konkrētus projektus un cerams, ka pavisam drīz arī Āfrikā būs vairākas valstis, kas atcels nāvis sodu. Esam sagatavojuši šeit dokumentu Madrides konferencē, par kuru tikko runāja iepriekšējā runātāja. Šeit ir iekļautas visas aktivitātes, kurās mēs iesaistīsimies. Nu, principā tas ir tāds kopsavilkums par mūsu darbu. Kā jau es teicu ievadvārdos, manuprāt, ir pienācis laiks man eh, šo uzstāšanos beigt. Uh, Kā jau es teicu, nāvsoda atcelšana ir bijusi viena no galvenajām prioritātēm, un tā arī paliks par vienu no prioritātēm. Te ir runa arī par finansējumu. Ir ļoti svarīgi, lai aktīvisti uz vietas varētu turpināt cīnīties par uh, savu mērķi. Paldies! Paldies! Tātad tagad mēs varētu sākt viedokļu apmaiņu. Kurš vēlas izteikties? Nu, labi, tad es runāšu. Man ir jautājums jums. Dēvid, daudzos gadījumos, kad mēs apspriežamies ar diplomātiem, pavisam nesen mēs tikāmies ar Saudarābijas tieslietu ministru, un tātad te ir runa par valstīm, kur islāms spēlē ļoti lielu lomu. Pavisam bieži tiek minēts, ka tā ir pretruna, ko nevar atrisināt nāves sodu nedrīkst atcelt, jo tas būtu uh, pretrunā Korānam. Vai ir kaut kādas pārmaiņas uh, šādā domāšanā, vai arvien vairāk valstu piekrīt šai pretrunai un tāpēc negrib atcelt nāves sodu? Tāpat gribētu pieminēt, ka pirms pāris nedēļām mums bija tikšanās ar delegāciju attiecībām ar Irānu. Mēs spriedām par ziņojumu, kur bija runa par nāvisodu izpildi un par lietām, par tiesas procesiem Irānā. Un uh, es uzzināju, ka lielākā daļa cilvēku, kuriem ir izpildīts nāvisots, ir bijuši iesaistīti narkotiku tirdzniecībā. Un īsnībā lielākoties šie cilvēki nav tādi, kas ir nopelnījuši lielu naudu ar narkotiku tirzniecību. Īsnībā tie ir cilvēki, kuri pat nevar atļauties sev juristu. Es gribētu zināt, kā Eiropas Savienība varētu rīkoties, kā tā varētu vairāk iesaistīties šādās lietās. Dažkārt daži projekti, ne visi, bet daži projekti m, mm, atbalsta Irānu cīnoties pret narkotiku tirzniecību. Līdz ar to pro, šie projekti zināmā mērā veicina to, ka vairāki cilvēki saņems nāvis sodu. Kā jūs zinat, Ķīna uh, izpilda visvairāk nāvis sodu pasaulē, bet uh, šķiet, ka proporcija uh, starp iedzīvotāju daudzumu un izpildītajiem nāvis sodiem vislielākā ir tieši Singapūrā. Vai tā ir taisnība? Nē, jūs sakāt, ka tā ir Ķīna. Situācija ir tāda, ka pirms dažiem gadiem Ķīna uzlaboja situāciju, nodrošinot, ka šķiet augstākā tiesa izskata visus lēmumus par nāvisodu piešķiršanu. To var uzskatīt par uzlabojumu, jo šeit augstākā tiesa spriež par to, vai ir tikuši piemēroti taisnīgi standarti vai nē. Vai jūs zinat, vai tas ir ļāvis samazināt izpildīto nāves sodu skaitu? Pēdējais, bet ļoti būtisks jautājums. Jūs pieminējāt, ka parlamentam un Eiropas Savienībai vajadzētu piedalīties darbā, un uh, nekādā gadījumā arī netiešā veidā mēs nedrīkstētu atbalstīt nāvis sodu. Mūsu komitejā ir eh, bijušas diskusijas par to, ka daži uzņēmumi Eiropā eksportē medikamentus. Es gribu pieminēt medikamentu Propofols, kuru ražo liels Vācijas uzņēmums. Šīs īpašais serums tiek izmantots mikstūrām, kas tiek izmantotas eh, nāvsodu izpildīšanai Misūrī. Pie mums ieradās eksperts no Londonas un um, informēja mūs par to. Un šķiet, ka uzņēmums vairs nevarēja eksportēt šo produktu, kamēr ASV nespēja sarešot to pati. Mums vajadzētu noteikti sagatavot uh, sarakstu ar šādiem serumiem, ar uh, šādiem ražojumiem, kas uh, tiek eh, izmantoti nāvis sodu izpildēm, kas tiek eksportēti no Eiropas Savienības, un vajadzētu iekļaut eh, šīs vielas aizliegto eksportējumo preču sarakstā. Vai šī, polis, eh, vai šī politika attīstās tālāk? Gribētu zināt, cik tālu mēs esam nonākuši, lai šo pielikumu varētu papildināt. Varbūt es pārklausījos, bet eh, neviens neatsaucās uz situāciju Taivānā. Arī šeit mums bija debates steidzamības kārtā. Tā ir valsts, kas vairākus gadus nebija izpildījusi nāves sodus, bet eh, pagājušā gada sākumā eh, izpildīja vairākus nāves sodus šķiet atsākusi nāvisodu izpildi. Es gribētu arī atgādināt, ka Eiropas Savienība uh, ir izvērsusi spēcīgu politiku nāvis sodu atsāšanā, bet arī šeit parlamentā eh, no vairākām partijām kolēģi nebalso par rezolūcijām, kur mēs pieprasām nāvis sodu atsāšanu. Šie kolēģi atturās, jo viņuprāt, viņu partiju programmās eh, nāvis sodu atsāšana nav pietiekami svarīga cilvēktiesība prioritāte, pie kuras viņiem būtu jāstrādā. Paldies, Nikolson kungs tagad. Lielas paldies! Vispirms par pēdējiem komentāriem par medikamentu aizliekšanu. Mm, tāda medikamentu aizliekšana, kas eh, tiek izmantota nāves sodu izpildē. 2011. gada beigās eh, pielikumā tika iekļauta, eh, iekļaut šie medikamenti un 2012. gadā aizliegums stājās spēkā. Tātad pielikumā regulē ir vielu saraksts, kas, protams, nav izsmeļošs, un tur vajadzētu vēl pievienot vairākus medikamentus, kā arī tikusi pievienota uh, klauzula. pašai regulai, lai nodrošinātu to, ka nākotnē tiktu iekļautas eh, šajā regulā pilnīgi visas vielas, kas tiek izmantotas eh, šī, kas tiek izmantotas eh, navas soda izpildes, izpildi izmantotajās injekcijās. Un cerams, ka komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu, atjaunojot priekšlikumus arī turpmāk, kā arī grozot pašu regulu. Cerams, ka šis priekšlikums nāks klajā turpmākajos mēnešos, cerams, vasarā līdz septembrim. Un ir jāpieņem lēmums par šo regulu arī parlamentā, un cerams, ka nonāksim pie konkrētiem rezultātiem iespējami drīz arī parlamentā. Attiecībā uz Ķīnu ir bijuši vairāki pozitīvi ziņojumi par iezīmēm, par um, uzlabojumiem un grozījumiem Ķīnas tiesībās un um, normās, taču ir neiespējami arī juristiem Ķīnā izvērtēt tieši, kāds ir šo izmaiņu apmērs, jo mums nav pieejama informācija, mums nav pieejami skaidri, cik daudz nāvisot tieši tiek izpildīti jauniem uh, eh, informatīvie ziņojumi ir ļoti ierobežoti, un mēs neesam redzējuši ļoti daudz izmaiņu situācijā Ķīnā. Taču cerams, ka mums būs iespēja, tad mums nav iespējas izvērtēt pilnībā objektīvu informāciju Ķīnai, jo mums nav pieejama informācija. Tādēļ mēģinām pēc iespējas vairāk uzzināt no Ķīnas atbildīgajām iestādēm. Kas attiecas uz Irānu un narkotiku tiesniecības jautājumu, uh, Protams, eh, ka sadarbība ar Irānu kopumā ir ļoti sarežģīta. Pēdējā, pēdējo gadu laikā nāves sodu jautājums ir bijis viens no būtiskākajiem, ar, <clears throat> par kuru Irāna ir runājusi ar Eiropas Savienību un ar NVO, taču pēdējā laikā tas ir kļuvis sarežģīti. Ir skaidrs, ka jā, ir sadarbība ar Irānas atbildīgajām iestādēm, uh, tostarp arī starp, ar um, ANO aģentūru starpniecību par um, uh, nāvesūdiem, kas tiek izpildīti narkotiku izniecības sakarā. Un tagad ir jauna atsauce pamatnostādnēs uz šo jautājumu, kas um, uh, attiecīgi arī ļauj Eiropas Savienībai rīkoties un nodrošināt uh, šo noteikumu ievērošanu. Kas attiecas uz savu darābiju, mūsu uh, uzstādītais kurs tiek turpināts šajās uh, šī reģiona valstīs, taču kopumā situācija nebūtu nav tāda pati uh, praksē, diskutējot ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tur um, kopskats ir pilnīgi citādāks nekā oficiālajās sarunās pārunātais. Tātad, mm, runājot ar mm, vairākām valstīm, kurās mm, nozīmīgi ir islāma tradīcija, kurām ir vai nu atcelts nāvesods vai ir ilgstoši moratorija nāvesodiem, un kas ir nobalsojušas par šo rezolūciju ANO Ir, ir šādas valstis eh, gan tojies austrumos, gan um, Ziemeļāfrikā, kas ir atbalstījušas nāvis sodu moratoriju. Tādēļ būtu labi eh, veicīt pārunas arī ar šīm valstīm. Viens no jautājumiem, kurus gribētu komentēt, kā jau teicu sākumā, kaut arī Eiropas Savienības politika nāvisodu jautājumā ir ļoti laba un pamatnostādnes ļoti skaidrs, kā arī plaši zināmas. Tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība nevar darīt vēl vairāk. Ir iespējams darīt vēl vairāk, cīnīties pret uh, nāves sodu. Ir jārunā strateģiskiem partneriem, kaut arī bieži uh, ir sajūta, ka tas pārāk delikāts jautājums, lai par to diskutētu, un ir pastiprināts spiediens uz uh, Eiropas Savienības uh, institūcijām uh, par to, lai tik nodrošināta nāsoda celšana šajās valstīs, tostarp arī ASV. Tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība nedara visu, ko var, arī skarot individuālos gadījumus, uh, kā piemēram arī ārkārtas gadījumos, kad gan mēs, gan citas organizācijas runājot par cilvēkiem, kam, ir, kam draud drīz um, nāvesots, ir um, apņemšanās uh, šajās, uh, uh, šajos jautājumos, ņemot vērā gan situāciju, gan laika grafiku, gan pašu steidzamības pakāpi. Ja ir steidzamības pakāpe ļoti augsta, tad, protams, ka ir iesaistīšanās vislielākajā mērā šajā jautājumā, lai apturētu šo procesu un um, lai netiktu veikta, lai netiktu izpildīts nāves sots. Paldies! Paldies! Korēs kundze, vai jūs vēlētos eh, vēlreiz izteikties? Ja tā, tad eh, varbūt jūs varētu komentēt eh, Davida Nikolsona teikto par strateģisko partneru pieju. Un tad Lenormāna kungs. Paldies! Mēs um, ņemam vērā jūsu komentārus par to, kā turpmāk sadarboties ar strateģiskiem partneriem. Dažkārt tie ir tiešām delikāti jautājumi, kas attiecas uz šīm pārskatītajām matlīnijām. Arī tur mēs varam piekrist. Pamatdoma ir tā, ka būtu lielāka iespēja rīkoties situācijās, kur nevienmēr ir viegli runāt par šiem jautājumiem un uh, celt uz diskusiju galdā. Tagad mēs varēsim uh, labāk sadarboties ar visiem partneriem uh, sodu jautājumos un sasniegt labākus rezultātus. Paldies, Lena Normāna kungs. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos apstiprināt uh, teikto par uh, regulas jautājumu. 1, 2, 3, 6 regulas kontekstā. Kā jau tika runāts, Otrajā pielikumā trešajam pantam pagājušajā gadā īstenošana praksē tātad sākās pagājušo gadu, mēs pašlaik veicam ietekmes novērtējumu par turpmākajām izmaiņām, bet šis ietekmes novērtējums mm, tiek veikts un mm, turpmāko mēnešu laikā pamazām nāksim klajā ar rezultātiem, lai ma mainītu šo regulas pielikumu. 2000 2005. gadā sākās, um, tika pieņemta regula, 2006. gadā sākās tās darbība. Tātad um, darbība ir salīdzinoši nesena un um, ir nepieciešams izvērtēt, kāda ir bijusi ietekme, un tas notiks tuvāko mēnešu laikā. Paldies! Paldies jums visiem! Es vēlētos arī piebilst, ka, kuries kundze jūs teicāt, jūs pieņēmāt zināšanai teikto, un jūs cerat, ka vadlīnijas palīdzēs sadarboties ar strateģiskiem partneriem. Kaut arī es respektēju jūs teikto, es um, neuzskatu, ka šis būtu viss um, sarežģītākais jautājums, kas būtu diskutējams ar strateģiskiem partneriem, jo, kā jūs redzat, pat ASV vairākas, vairāki štati ir paši atcēluši nāves sodu. Sabiedrībai ir um, atšķirīgs uzskats par šo jautājumu. Ķīnā un citās strateģisko partneru valstīs ir atzīts par to, ka ir šīs problēmas, um, taču virzība ir ļoti lēna. Kas vēl ir strateģiskais partners? Krievija, manuprāt, neizpild nāvis sods. Indija, protams, um, Indijā, manuprāt, tiek izpildīti nāvis sodi, taču nedomāju, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, par kur diskutēt. Um, ar šiem partneriem, ka būtu sažģīti diskutēt par to, neskatoties uz to, kāda ir šī strateģiskā partneru valsts. Ir skaidrs, ka problēmas rodas tajā brīdī, kad um, politiskā vadība nevēlas, uh, tai nav politiskās gribas veikt izmaiņas ja netiek uh, sparti konkrēti soļi, tad um, virzības nebūs. Es domāju, ka mums visiem ir šāda pieredze. Tādēļ es vēlos uh, aicināt um, visas Eiropas Savienības um, institūcijas būt uh, stingrākām, un manuprāt, tas nav tik ļoti grūti. Paldies jums visiem, un redzēsim, ko piektais um, pasaules kongress pret nāves sodu Madridē Eh, būs šis kongress, um, ko šis kongress nesīs. Un es domāju, ka mūsu vice priekšsēdētājs um, eh, arī varēs eh, informēt mūs par to, kas noicinājies šajā kongresā. Paldies! Un mm, tagad mums ir pēdējais darba kārtības punkts. Citi jautājumi, tur nav nekas sakāms. Varu tikai paziņot, ka nākamā sanāksmes būs 27. un 28. maijā. Esam informējuši visus. Uh, locekļus, ka mums nebūs kontaktgrupas eh, sanāksme šodien. Un tagad slēdzam publisko sanāksmes daļu un pievēršamies slēgtajai sanāksmes daļai. Apaļais galds ar parlamentāriešiem un citiem dalībniekiem. Tos, kas nepiedalās slēgtajā sanāksmē, aicinu ātri pamest telpu. Paldies!